ziņoju, ziņosim par cilvēku tirdzniecību. Yes. To darīsim kopā ar pārējiem. Un gribu atgādināt jums, par ko runāsim. Pagājušā gada martā Eiropas komisija iesniedz priekšlikumu par direktīvu, kas paredzēta cīņai pret sieviešu tirdzniecību. Tur runāts par upura aizsardzību, un līdz ar to tiek uh, atcelts pamat lēmums, kas tika pieņems 2003. gadā. Tā kā tirniecība ar cilvēkiem ir lieta, kuras apkrošana ietilpst abu komiteju FEM un LIBE komiteju atbildībā un kompetencē tika pieņemts lēmums, ka tiks, noturā, tiks izmantot kopējā procedūra, izmantojot 51. Eiropas parlamenta reglamenta punktu. Un tieši tāpēc esam šeit šodien kopā, te uz podesta sēžam ar saviem kolēģiem, un marta priekšlikums līdz ar to tiek izmantots 10. jūnijā notika arī seminārs par šiem jautājumiem. Un šodien divi referenti ir šeit no Libernovem komitejas, kas tad liks priekšā savu ziņojumu. Anna Hēta no mūsu komitejas un Edita Bauer no FEM komitejas. Un gribēju atgādināt, ka grozījumu iesniegšanas termiņš ir 22. jūlijas 2012 un aptuveni orientējušos balsojums notiks 2. septembrī. Nu, un tad, ja neviens nu Vensons kundzei nav kāda papildus komentāra, un šķiet, ka tā nav, tad es uzreiz varu dot vārdu līdz referentēm, lai viņas tā tad iepazīstina mūsu savu ziņojumu. Hedas kundze jums pirmajai vārds. Tack så mycket, ordförande. För... Liels paldies priekšsēdētāji. Iesākumā gribētu pateikties visiem, kas palīdz, sadarbojās ar mani strādājot priekš šī priekšlikuma, strādājot pie jaunā likumdošanas priekšlikuma cilvēku tirdzniecības apkrošanas jomā. Tā ir Edīta Bauer, Kladio Liba sekretariāts, sociāldemokrāta grupas secirkrāts un daudz citi asistenti. Mēs tiešām esam gājuši būtisku soli uz priekšu. Pati nu pati ielieku priekšā šo ziņojumu projektu sadarbība ir bijusi ļoti veiksmīga 51. regulamenta panta ietvaros. Ziņojumā uh, pamatojamies uz rezolūciju, ko pieņēmām jau decembrī. Es domāju, ka prioritātes būs jāliek uz preventīvo darbu, uz profilakses darbu, un tieši vairāk šādu elementu jāiestrādā likumdošanas priekšlikumā. Mēs nekad neatrisināsim cilvēku dirniecības problēmu, ja neskatīsimies arī uz šo pieprasījumu pusi. Uh, lai, kād, lai par kādu cilvēku tirzniecību tipu mēs nerunātu, eh, tas ir nepieciešams. Un cerams, ka šis priekšlikums spēs samazināt šo pieprasījumu, jo te iekļauti lielāki sodi par cilvēku tirzniecību un daudz lielākas iespējas konfiscēt aktīvus un īpašumus. Eh, līdz ar to tas varētu kļūt eh, par tādu kā darbību, kas nenes peļņu, un līdz ar to tādējādi veidā mēs apkrotu šo pasākumu. Līdz 5 līdz 10 gadiem bija paredzēts sots, tagad ir no 6 līdz 12 noteikts cietumsots par cilvēku tirzniecību. Tāpat tiek paredzēta iespēja konfiscēt šādu cilvēku tirgotāju īpašumus, un turklāt jāparedz arī atbalsts upuriem, zināms, kompensāciju šiem cilvēkiem. Tajos gadījumos, kad upuri ir bērni, tad mums jāskatās, protams, arī uz šo bērnu interesēm. Tie, kas tiek pakļauti šāda veida nodarījumiem, tiem jābūt pieejamai juridiskai aizsardzībai, un tai, jāno, tai jābūt jānāk par brīvu. Domāju, ka tikai pašsaprotam, ka upuru paaugstināt aizsardzība ir vienīgais veids, kā mēs varam efektīvi vajāt, krimināli vajāt eh, cilvēku tirgotājus. Lai veiksmīgi cīnītos pret cilvēku tirniecību, mums jāņem vērā arī migrācijas aspekti. Un tāpēc esam šeit uzlabojuši juridisko pamatu, juridisko bāzi šai direktīvai ierosinātajos grozījumos, kas atsaucas arī uz pamatu lēmumu par uzturēšanās atļaujām trešo valstu pilsoņiem, vienmēr uzsvērām principu par šo atpakaļ nenos, nenosūtīšanu, tā lai šie cilvēki nenonāktu atpakaļ cilvēku tirgotāju rokās. Un domāju, ka profilakses darbs savukārt nest, ja, nestu līdzi lielāku sadarbošanos, piemēram, datu apmaiņā. Šobrīd datu vākšana notiek ļoti dažādos veidos atšķirīgās valstīs, un līdz ar to ir grūti gūt tādu kopēju priekšstatu par to, cik milzīga ir šī problēma. Mums ir vajadzīga informācija par upuriem, par viņu dzimumu, vecumu, par kādā veidā šī notikusi šī cilvēku tirdzniecība. Un šāda veida dati Eh, un statistikas dati ļaus mums eh, uzlabot šo darbu. Tāpat ir vajadzīgs arī, arī dati par cilvēkiem, kas notiesāti par cilvēku tirzniecību dalību valstīs. Un turklāt žēl, ka Komisijas priekšlikums aicina parlamentu padarīt par kriminālu noziegumu, šo, tikai aicina padarīt to par kriminālu noziegumu. Domāju, ka tas drīzāk ir jābūt kā tādam obligātam pienākumam, kas uzliktu dalību valstīm atbildību, uzskatīt šāda veida pakalpojumu izmantošanas par kriminālu nodarījumu. Jo tādā gadījumā dab, dalību valstis eh, šos cilvēkus un šo pakalpojumu izmantotājus uzskatot par kriminālu noziedzniekiem viņi zināmā mērā var prētoties e, šai, šai darbībai. Turklāt vajadzētu arī darbinieks, kas ir cilvēks, kas iesaistīti šādu veidu rīcībās, e, nu, arī uzskrīt par līdz, līdz noziedzniekiem. Gribu dzirdēt kādu komentāriem, kādu komentāru kolēģiem. Paldies! Tālāk Bauers kundzei vārds, viņa ir līdzreferente. Thank you so much. Uh, Liels paldies! Nu, ko piebilst? Gribu teikt paldies sekretariātam par ļoti efektīvo sadarbību un paldies arī Annai. Sadarbība izdevās lieliska. Un tas jāsaka, gan nav tāds īpaši pierasts gadījums 51. reglamentu pānta ietvaros, bet šoreiz tas bija ļoti veiksmīgi. Nu, pāris punktu gribētu piebilst jau teiktajam. Cilvēku tirdzniecība joprojām ir ārkārtīgi augsts peļņu nesošu un maz neris, be, bez riska nodarbošanās. Eiropas Savienībā tiesību akti šķiet ir nepietiekami un tie nedarbojas gan efektīvi. Nu, protams, ka tie nav vienīgie tiesību akti, kas nav efektīvi. Bet ko tad darīt, lai mainītu situāciju? kā padarīt šo nodarbošanos riskantāku, kā panākt to, ka vispārējā situācija ir daudz nelabvēlīgāk šādai, no, šādam darbības veidam. Diskusija laikā ar pārstāvjiem no Europola secinājām, ka nemainot šo kopējo vidu, nemainot šo vidu Eiropas tiesību akti joprojām saglabās savu neefektivitāti Un tāpēc ne tik vien vēlējamies vairāk pievērsties upuriem, bet tāpat laikā sapratām, ka nepieciešams ieviest, ieviest varbūt arī tādas spēcīgākas sankcijas. Un tieši tāpēc mēs atgriezāmies pie sākotnējā komisijas priekšlikuma teksta un pievienojām jaunu sankciju veidu. Un es nesaprotu, kāpēc tas netika izdarīts jau agrāk šī aktīvu īpašumu konfiskācija mm, cilvēku tirgotājiem. Es domāju, ka tas ir ļoti veiksmīgs risinājums. Es domāju, tas varētu būt izšķirīgais solis, kas ļautu šo risku, kas saistīts ar šādu nelegālu nodarbošanos, būtiski palielināt. Vēl viens jautājums, ko mums vajadzētu ņemt vērā, ir šāds. Iepriekšējie tiesību akti bija vairāk orientēti uz upuriem kas nāk no konkrētām valstīm. Šobrīd situācija, jāsaka, ir citāda. ANO ODC organizācijas uh, in, li, informācija liecina, ka 70 tūkstoši cilvēku tiek šādā veidā ievest Eiropas Savienībā, bet mēs nezinām, cik tūkstoši tad no šiem cilvēkiem ir cilvēku tirdzniecības upuri Eiropas Savienības iekšienē. Šie ir tikai cilvēki, kas tiek pārvest pāri robežām, pār ārējām robežām. Un domāju, ka mums ir tūkstošiem upuri, kas nāk arī šeit no dalību valstīm pašām. Un man šķiet, ka šim jautājumam vajadzētu pievērst vairāk uzmanības. Vēl viena tāda jauna tendence ir tieši bērnu tirzniecība un tad pies, un viņu nodošana piespiedu darbā. Šai saistībā dokumentā iekļaut atsevišķu noteikumu, kas pievērš tieši šim jautājumam. Ko tad mēs vēl iekļāvām šai projektā? Eiropas koordinātoru funkciju Mēs pieprasām, lai nacionālajie koordinātori, kas ir neatkarīgas objektīvas personas vai struktūras, tiktu izveidotas, un mums ir tāda sajūta, ka neizveidojot Eiropas koordinātoru vai Eiropas koordinācijas punktu, kas koordinētu dažādas politikas, šis darbs nebūs tik veiksmīgs. Šis koordinators tad koordinātu nacionālos koordinators. Un tādējādi darbs uzlabosies. Mēs zinām, ka nāk no komisijas arī zināmas iniciatīvas un no padomas tāpat izveidot šāda veida koordinējošu punktu, šādu iestādi vai personu kāda ģenerāla direktorāta pakļautībā, bet mums ir tāda sajūta, ka tai vajadzētu būt tādam augstāk stāvošam amatam, tam vajadzētu būt tādam postenim, kas izriet tieši no tiesību akta. Un šķiet, ka precedenti jau ir pieejami. Nu, un es domāju, tas varētu būt tāds labs solis uz priekšu. Nu, piemēram, saistībā ar Annas pieminēto jautājumu par šo nepieciešamību veidot vienotu metodoloģiju. Ir, es, esam veikuši arī nelielas izmaiņas šai dokumentu projektā, un man šķiet, ka visas tās vēlāk varētu arī apspriest. Bet domāju, ka manis šie pieminētie punkti ir tās būtiskākās izmaiņas, būtiskākās pārmaiņas, ko cenšamies īstenot uh, lai šis tiesība akts nu dien kļūtu daudz efektīvāks. Ar nepacietību gaidām diskusijas par grozījumiem ar mūsu kolēģiem, kas varētu palīdzēt šo tekstu kopumā vēl tālāk uzlabot. Gribu mm, tomēr pieminēt vienu lietu. Mēs, protams, vēlamies panākt labu sadarbību ar komisiju un prezidentūras pārstāvjiem Vēlamies ļoti atklātu, atvērtu sadarbību starp visām šīm iestādēm. Šobrīd šī priekšlikuma ietveros sastopamies ar vēlmi risināt arī pagaidu uzturēšanās atļauju jautājumus. Esam saņēmuši informāciju, ka komisija grasās nākt klajā ar zināmiem priekšlikumiem, ar pētījumu rezultātiem par šīs direktīvas īstenošanu, bet mums liekas, ka vajadzētu faktiski šo direktīvu pārskatīt. Un tāpēc gribu uzdot jautājumu komisijai. Vai varam rēķināties ar šīs direktīvas pārskatīšanu, tātad par direkt, pārskatot direktīvu par pagaidu uzturēšanās atļaujām, jo te, protams, ir cieši saistīts jautājums arī par upuraizsardzību. Paldies, saka priekšsādātāji. Kolēģi, mums ir 35 minūtes bet man jau ir septiņi runātāji, kas vēlas izteikties, un tāpēc gribētu lūgt eh, komisijas, lai komisijas pārstāvs, kas arī lūdz vārdu desmit runātāji jau, došu vārdu komisijas un padomas pārstāvjiem arī vārdu izteikties, bet nu, lūkšu izteikties pavisam īsi. Nu, trīs minūtes, ne vairāk pieskaroties tikai pašiem svarīgākiem jautājumiem, un pēc tam atsāk, sāksim debatas, un beidzā de, debatas noslēgsies ar referentu izteikumiem. Pūkstens desmitos mums ir jābūt noslēgušiem šo punktu, jo pie mums ieradīsies Beļģijas prezidentūras pārstāvi un runās par prioritātēm imigrācijas jomā. Tāpēc mums ir jābūt ļoti disciplinētiem, bet tātad vispirms prezidentūras pārstāvis Daniels Lāšs. Oui, merci, Madame la Présidente. Je serai très bref. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Centīšos izteikties pavisam īsi. Protams, ka padome ar prieku redz, ka tiek ieteikts šāds priekšlikums direktīvai. Mums un visām dalībvalstīm tas ir ļoti būtiski. Padome ir arī ļoti apmierināta redzēt, ka parlaments tik cītīgi darbojas pie šī teksta. Mums ir eh, prieks par to, ka mums jau ir eh, ziņojuma projekts, par ko mēs varam apspriesties, un mēs arī redzam, ka ieguldītais darbs ir eh, bijis ļoti rūpīgs. Ziņojumā ir pieņemta tāda visaptveroša pieeja, un to jau uzsāk arī padome. Padomē arī mēs ļoti ātri esam darbojušies pie šī dosie. Pirmo nostāju mēs pieņēmām jau uh, 2. jūnijā. Un šķiet, ka ir uh, trīs galvenie elementi, ko mēs esam iekļāvuši šajā tekstā. Pirmām kārtām mēs vēlamies paplašināt uh, cilvēktirdzniecības definīciju. Tāpat arī ir kāds elements, kam es vēlētos pievērst uzmanību. Uh, šo pakāpojumu izmantošanas kriminalizēšana ir ļoti sarežģīta, to ir ļoti grūti regulēt. Tas ir dalību valstu tiesību kompetencē un ir patiešām grūti iegūt pierādījumus. Tas ir ļoti sarežģīti, tāpēc, ka cilvēktirdzniecības definīcija īstenībā ietver mm, dažādas darbības, kuras visas var attiecināt uz cilvēktirdzniecību. Sodu līmenis arī ir paaugstināts. Ir patiešām jauki redzēt, ka padome un parlaments var vienoties par šo jautājumu. Trešais elements, ko es vēlētos pieminēt, ir upura aizsardzība. Protams, ka tas ir ļoti būtisks elements šajā jaunajā instrumentā. Ja runa par uzturēšanās atļaujām, tad, protams, jāatzīst, ka šeit padome nav galvenā lēmuma pieņēmēja. Te ir jārunā arī par tiesisko bāzi. Arī komisijai vajadzētu uzdot jautājumu, kāda ir tās nolūki. Kā vakar minēja Beļģu ministrs Stefans Leklērks, Beļģu prezidentūra ar prieku redz, ka šīs diskusijas virzās uz priekšu ļoti ātri. Padome darīs visu iespējamo, lai šo instrumentu varētu pieņemt pēc iespējas ātrāk. Paldies! Lielas paldies! Tagad dod vārdu arī apmēram trīs minūtes Maiklam Kolinikungam, kurš izteiksies komisijas vārdā. Es ceru, ka jūsu vārdu izrunāju pareizi. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Mēs vēlētos pateikties parlamentam un īpašai komitejai par ziņojuma projektu. Tas eh, kopumā atbilst mūsu priekšlikumam, līdz ar to mēs uzskatām, ka šis teksts mums varētu palīdzēt uzlabot mūsu galīgo tekstu. Mums ir vairākas piezīmes, komentāri, dažas jautājuma zīmes, bet īstenībā te ir runa vairāk par tiesisko ietveru vai arī par ārējo stratēģiju. Kā jūs zinat, komisija plāno pieņemt stratēģiju 2011. gadā. Tieši tāpēc mums vajadzētu apspriesties par dažiem punktiem, kaut gan mēs kopumā piekrītam visai, visiem priekšlikumiem. Vēlētos pievērst jūs uzmanību pieciem problēmu jautājumiem, kas kā jau es minēju, ir galvenokārt tehniski, bet tomēr tie mūsos raisa bažas. Pirmām kārtām gribētu pieminēt pirmo grozījumu. Te tiek iekļauts 79. pants kā tiesiskā bāze. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz to, ka tas varētu sarežģīt procedūru. Kā jūs zināt, līgumā ir vairāk panti, kas attiecas uz 83. pantu, 79. pantu, piemēram, ārkārtas pasākumi, un eh, tādējādi tos attiecinātu tikai uz dažiem no pasākumiem 82. un 83. panta kārtībā. Un tas nozīmē, ka eh, direktīvā līdz ar to tiktu radīta tāda hibrīda sistēma, sistēma, ja mēs iekļautu arī 79. pāntu kā tiesisko bāzi. Ir jāatcerās arī, ka uh, m, mm, Eiropas kopienu tiesas judikatūrā dažādas lietas attiecas uz šādiem jautājumiem. Tieši tāpēc ir vairāk iemesli, kāpēc mēs nevēlētos izmantot 79. pāntu kā tiesisko bāzi. Otrkārt, jūs ziņojumā pieminat vairākus jautājumus, piemēram, konfiskācija, noziedzīgi iegūto līdzekļu konfiskācija. Mēs pilnībā piekrītam, ka to vajadzētu apskatīt horizontālā instrumentā par organizēto noziedzību kopumā. Mēs piekrītam, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācija ir sarešķīts funkts, un uh, tehniskā ziņā būtu ļoti grūti iekļaut uh, šādu mm, konfiskāciju kā tiesisku instrumentu. Mēs uzskatām, ka to vajadzētu apskatīt uh, vienā instrumentā, nevis vairākos dažādos instrumentos. Treškārt, pieminēšu vēl divus punktus, tad uh, pret tirsniecības koordinātors. Komisija izturas nedaudz skeptiski par šāda koordinatora pieminēšanu šajā instrumentā. Kā jūs zināt, pirms eh, divām, trīs nedēļām mēs izsludinājām šādu amatu. Mēs eh, ceram, ka šāds koordinators strādās līdz gada beigām. Tieši tāpēc mēs Esam nedaudz skeptiski attiecībā uz koordinātoru pieminēšanu šajā likumdošanas priekšlikumā. Šo jautājumu mēs risinām jau daudzos citos veidos arī ar likumdošanas palīdzību. 45. grozījums to arī vēlētos īsti pieminēt. Te ir ieteikums par to, ka dalību valstīm ir pienākums eh, kriminalizēt pakalpojumu izmantošanu. Kā jau Beļģijas prezidentūras pie, pārstāvis pieminēja, tas ir sarežģīti, taču komisija ir interesēta šajā priekšlikumā, un mēs labprāt apspriestu šo incidento priekšlikumu tālāk, jo tas noteikti teiks padarītu spēcīgāku. Mēs eh, varētu teikt pateicamies jums par 45. grozījumu. Eh, pēdējais elements, ko es pieminēju, ir uzturēšanās atļauja. Mēs pašlaik gatavojam īstenošanas ziņojumu, un eh, cerams, ka eh, tas tiks pieņemts pēc vasaras atvinājuma 1. oktobrī vai kaut kad tad. Un tur mēs arī apskatīsim visus šos pasākumus par iespēju stiprināt eh, uzturēšanās atļauju un uzturēšanās atļauju ietvaru. Ir ļoti grūti pateikt, kādi būs šīs ziņojuma rezultāti, bet oktobrī mēs to zināsim. Mums būs vismaz situācijas izvērtējums par pašreizēju situāciju Eiropā. Paldies! Lielas paldies arī, ka izteicāties tik īsi. Manā sarakstā ir desmit runātāji pieteikušies. Es gribētu aicināt kolēģus neizteikties ilgāk par divām minūtēm. Pirmais ir Kerkhopa kungs un pēc tam Barvarovas kundze. Paldies priekšādātā, izteikšos pavisam īsi, bet mēs izsakāmies kā ānu referenti, un es domāju, ka tā ir neliela atšķirība. Galu galā mēs varam pateikt daudz vairāk. Es gribētu pieminēt Lielbritānijas perspektīvu. Vismaz pašreizējā valdības attieksme ir tāda, ka mēs nevēlētos pieņemt šo konkrēto pasākumu. Es ne, neiedzināšos detaļās, kāpēc, bet šeit, šeit nav runa par principiem. Principā, principus mēs atbalstam, bet te ir runa par harmonizāciju attiecībā uz sodiem un likumiem. E, šodien izsakos e, konservatīvo vārdā un es gribētu teikt, ka es vēlētos apsveikt šo iniciatīvu, tā noteikti ir pozitīva daudzos tās aspektos. Man ir žēl, ka nebija pieminēta parāku prakses apmaiņa starp dalību valstīm. Eh, arī nebija pieminēta labāka Eiropola izmantošana organizētās noziedzības apkarošanā, pārobežu noziedzības apkar, apkarošanā. Un šķiet, ka arī koordinācija nav pietiekami daudz uzsvērta. Taču, ja runa par konkrētākām lietām, tad es teikšos pavisam īsi par sodiem un par maksimālajiem sodiem eh, nozieguma izdarītājiem, es uzskatu, ka Eh, no, nu, maksimālā soda noteikšana šādā ziņojumā ir nepareiza. Eiropā bieži saskaramies ar šādām problēmām. Galu galā dalību valstīs ir dažādas sistēmas, dažādas idejas par sankciju piemērošanu. Protams, mēs varam norādīt uh, par tās jomas, kur ir jāpiemēro maksimāli sodi. Šķiet, ka šeit mēs uzliekam virsrakstā novēršana tad, tad eh, cilvēktirdzniecības novēršana un apkarošana, bet eh, kāpēc tad eh, par novēršanu mēs runājam tikai 15. pāntā? Un iztikāmies visai piesardzīgi. Es uzskatu, ka mums vajadzētu radīt tādu situāciju, kur uh, noziedzība vis, vispār nenotiek. Es, protams, saprotu, ka uh, pret upuriem ir jāskatās, jāsturas labāk nekā pret noziegumu izdarītājiem, bet es domāju, ka mums vajadzētu paskatīties, kurā dalībvalstī ir labākā prakse. Uh, Gribētu īsti pievērsties arī eh, pret tirzniecības koordinātora amata izveidē Eiropā. Es īsti nezinu, vai mēs varētu eh, šo eh, situāciju labāk risināt Eiropolā, nevis komisijā. Manuprāt, tāda pieeja, kas der visiem, īstenībā nav upuri interesēs un arī nav to dalībvalstu interesēs, kas, kuras skar šīs problēmas. Es vēlētos, lai trešās valstis tiktu īpaši pieminētas jo tās ir visvairāk atbildīgas par cilvēku ciešanām, par to, ka cilvēku tirdzniecība turpinās. Te ir runa arī par novēršanu un profilaksi. Un, bet, nu, kopumā mēs atbalstam šo priekšlikumu. Es būšu striktāk, saka priekšsēdētājs kundze. Eh, par Vanovas kundze un pēc tam Anģelīlī kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmā kārtā es vēlētos eh, pateikties abiem referentiem par paveikto darbu. Šis dosie ir ļoti svarīgs parlamentam ir liela atbildība atrast labāko risinājumu šajā jautājumā un nepazaudēt šajā cīņā starp uh, cilvēktirdzniecību un prostitūciju. Šķiet, ka ar šo dosie mēs cenšamies apkarot prostitūcijas problēmu. Šī problēma ir pavisam atšķirīga. Protams, ka uh, dažos gadījumos cilvēktirdzniecība uh, dažreiz tiek izmantota prostitūzijas veicināšanai, un tas, protams, ir šīs direktīvas ietveros. Bet mums nevajadzētu domāt tikai par prostitūciju. Protams, kas neatbalsta prostitūcijas un pret prostitūciju, bet mums nevajadzētu eh, šeit upurēt cilvēktiesības ziņojumu prostitūcijas vārdā. Man ir vairāk citi punkti, kurus vēlētos pieminēt. It īpaši, eh, ja runa par cilvēku tirdzniecības mērķiem. Uh, piemēram, bērnu tirzniecība adopcijas nolūkos un arī mm, grūtnieču mm, tirzniecība. Es gribētu pieminēt vairākus pantus. Otrajā pantā te ir pieminēti noziedzīgi nodarījumi um, attiecībā uz cilvēku tirzniecību, bet uh, adopcijā ir citā kategorijā. Es domāju, ka mums vajadzētu izdarīt tādu sauci uz iespēju, kad tiek uh, eh, nolapītas un tirgotas grūtnieces. Mums vajadzētu aizliegt uh, tādas darbības, kur tiek piedāvāta e, finansiāla atlīdzība vai kāda cita atlīdzība, lai varētu adaptēt bērnu. Tāpat mums ir vajadzētu norādīt arī uz saskaņotu sadarbību starp visām iesaistītajām organizācijām, lai varētu identificēt e, un atrast nolaupītas personas. 12. pants vispārējā palīdzība un atbalsts bērniem. Es uzskatu, ka direktīvai vajadzētu atbilst eh, bērnu aizsardzības galvenajiem principiem, un eh, proti mums vajadzētu domāt vispirms par bērnu un tikai pēc tam par imigrācijas statusu. Tāpat arī 13. pants. Lūdzu, noslēdziet savu uzstāšanos, saka priekšēdētājs kundze. 45. Eh, grozījums tulkojumā bulgāru valodā ir teikts, ka um, cilvēki, kas izmanto šādu veidu pakalpojumus, nedrīkst tikt sodīti gadījumos, ja, un tagad es runāšu bulgāriski, lūdzu uzlieciet savas austiņas. Bet šeit ir patiešām ļoti neskaidri gadījumos, kad patērētājs riskē, tad eh, šie pakāpojumi netiek iekļauti. Un es eh, tiešām brīnos, kāda seksuālas dabas pakāpojumi tad netiek iekļauti šajā pantā. Kolēģi, lūdzu, eh, nerunājiet ilgāk par divām minūtēm. Lūdzu, atcerieties arī par pārējiem kolēģiem, kuri vēl vēlas izteikties. Anģelī Līkundzē vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos pateikties mūsu referentiem. Uzskatu, ka Viņi ir paveikuši izcilu darbu. Viņi ir ieguldījuši daudz enerģijas šajā ziņojumā. Es gribētu īsi uzsvērt vairākus punktus. Es piekrītu tam, ka nevienu nedrīkst piespiedu kārtā izvest no valsts. Mums ir jāgarantē uzturēšanās atļaujas tiem cilvēkiem, kas ir cietuši no cilvēktirzniecības ir jāgarantē piemērota palīdzība šādiem upuriem. Pretējā gadījumā šie cilvēki tiks uzskatīti par nelegāliem migrantiem, un tas nav godīgi. Tāpat arī mums vajadzētu pievērst daudz vairāk uzmanības tiesību aktiem par uh, līdzekļu konfiskāciju. Vēl kāds svarīgs punkts. Es, protams, piekrītu visiem tiem, kas saka, ka uh, Tie, kas izmanto cilvēktirdzniecības upurus, eh, tiem vajadzētu piemērot eh, attiecīgu sodu, bet attiecībā uz nepilngadīgām personām mums vajadzētu rīkoties vēl striktāk. Te ir runa arī par seksu turismu, kā jau komisija pieminēja, un te ir runa arī par nepilngadīgo izmantošanu. Eh, tieši šādus jautājumus mūsu komiteja pašlaik izskata. Uh, Tāpat es uzskatu, ka ir būtiski analizēt arī ietekmes izvērtējuma pētījumu, par kur runāja komisijas pārstāvis. Lielas paldies, paldies izteicāties tik īsi Ernstas kundzē vārds. Lielas paldies, es vēlētos vispirms pateikties abām referentēm, kas eh, ir ļoti labi rīkojušās šādos sarežģītos jautājumos un nav izvairījušās no sarežģītiem jautājumiem, tīpaši, ja runa par konfiskāciju. Es vēlētos jums īpaši par to pateikties. Eh, pirmkārtām, es uzskatu, ka mums vajadzētu precīzāk paskatīties uz eh, priekšlikumiem. Mums vajadzētu pārbaudīt, eh, vai dzimuma aspekti ir tiešām rūpīgi izskatīti visos skatījumos. Es vēlētos atgādināt, ka galvenokārt cilvēktirdzniecības upuri ir tieši sievietes, un tieši tāpēc mums vajadzētu arī padomāt, vai šie mūsu formulējumi uh, patiešām ir ņēmuši vērā šo aspektu. E, īpaši aizsargājumie upuri. Te ir runa par bērniem, par invalīdiem un tam līdzīgām kategorijām. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pieminēt arī šo neskaidro uzturēšanās statusu. To mums vajadzētu ņemt vērā, it īpaši, ja ir runa par aizsardzības nepieciešamību. Nākamais punkts. Es galu galā uzskatu, ka e, viss ir atkarīgs tieši no cilvēktirdzniecības definīcijas. Mums vajadzētu atcerēties, ka nevar to pielīdzināt kontrabandai, nevajadzētu to visu nest vienā katlā. Mums vajadzētu atcerēties, kādi elementi tad šeit ir jāiekļauj. Galvenokārt es gribētu pieminēt e, izma ļaunprātīgas izmantošanas e, elementu. Jā, protams, ja ir cilvēks izvests piespiedu kārtā, tad eh, iespējams, ka viņš arī tiks pārdots. Bet eh, mums ir jāuzmanās. Galu galā ir arī cilvēki, kas eh, vēlas to darīt brīvprātīgi, bet, ja runa par bērniem vai piespiedu kārtā, tad, protams, ka tas ir jāsoda. Es uzskatu, ka šeit pastāv robeža, ko mēs nedrīkstētu pārkāpt. Tieši to arī pieminēja mūsu kolēģi par prostitūciju, kas izteicās. Mums ir jādomā par to, kā rīkoties bērnu gadījumā. Galu galā dažkārt viņu tirgotāji ir tieši viņu pašu vecāki. Es uzskatu, ka mums vajadzētu vairāk padomāt par šo piespiedu izmantošanu un par bērniem. Ensas kundze, varbūt jūs varētu noslēgt savu stāšanos? Mans pats pēdējais punkts, ja runa par kompensācijām un konfiscēšanu, es esmu par to, taču mums vajadzētu pārdomāt arī par to, vai uh, pēc eh, cilvēktirdzniecības fakta ir pietiekami daudz arī uzturlīdzekļu nodrošināt upuriem. Es atvainojos, ka es jūs tā pārtraucu, saka priekšēdētāja, bet pretējā gadījumā pārējie kolēģi nevarēs izteikties. Sačentīnī kundze vārds. Lielas paldies priekšādātāji! Kā zaļo Anna referente, es vēlētos uh, pieminēt vairākus punktus. Es vēlētos, protams, uh, vēlētos pateikties abām referentēm, galvenokārt par to, ka uh, viņas ir izlēmušas pir, kā pirmo prioritāti izvirzīt upuru aizsardzību. Šajā direktīvā ir runa par novēršanu, par profilaksi. Te ir runa arī par cilvēktirdzniecības apkarošanu, bet galvenokārt mums ir jādomā par upuru situāciju. Es uzskatu, ka cilvēktirdzniecības apkarošana ir iespējama daudzos dažādos veidos. Protams, te ir runa par cilvēktirgotāju sodīšanu, stingru sankciju piemērošanu, bet mums ir jāatcerās arī par imigrācijas ceļiem Eiropā, jo tie šeit spēlē ļoti lielu lomu. Bieži vien uh, ir ļoti izdevīgi no, no, no, nodarbināt nelegālus darbiniekus, jo tas bieži vien ir izdevīgi gan finansiālā, gan citā ziņā. Mums vajadzētu padomāt par eh, šāda nozieguma izdarītājiem, jo bieži viena tieši cilvēku tirgotāji piegādā šādus nelegālos darbiniekus. Mums ir jāatcerās arī par to, ka šādus cilvēku tirdzniecības upurus nevajadzētu piespiedu kārtā nosūtīt atpakaļ, bet ir jāatcerās arī par uh, tādiem cilvēkiem, kas ir atkarīgi emocionālā ziņā no uh, sava tirgotāja, no nozieguma izdarītāja. Tādos gadījumos nedrīkstētu atņemt uzturēšanās atļauju. Tagad par pakalpojumu izmantotājiem. Mums ir jākriminalizē darba devēji, kas izmanto nelegālus darbiniekus, cilvēktirdzniecības upurus. Šādu pakalpojumu izmantotāju sodīšana, protams, ir e, ļoti sarežģīta. Es personīgi uzskatu, ka pakalpojumu kriminalizēšana attiecas arī uz cilvēktirdzniecības upuru izmantošanu. Tas nozīmē, ka šie upuri ciešā vairāk un viņiem uh, un viņus arvien grūtāk ir arī atrast. Noslēgumā, priekšsēdētājs kundze, lūdzu izsakāties īsāk. Jā, mans pēdējais punkts saka runātāja. Tiek norādīts arī uz internetu un uz dažādām izmeklēšanas metodām, es eh, gribētu arī izteikt brīdinājumu, ja runa par šādām eh, īpašām izmeklēšanas metodēm, tad mums gal galā galvenokārt ir jāatcerās par cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Nākamā runātāja. Liels paldies, priekšādātāji. Es vēlētos pateikties referentiem par viņu izcilo darbu. Um, ir sagatavoti dažādi priekšlikumi, un tie visi ir ņemti vērā. Šos priekšlikumus sagatavojām tikšanās laikā ar ēnu referentiem un tā tālāk. Trīs punkti. Es vēlētos pieminēt, ka uh, visas procedūras ir jābalsta uz uh, humanitāro pieju. Dažos gadījumos, dažās dalībvalstīs tā nebūtu nenotiek. Nākamais. Es vēlētos lai mēs vienmēr domātu par upuriem. Mums te nevajadzētu iekļaut nekādus nosacījumus. Es uzskatu, ka mums vajadzētu stiprināt arī e, Eiropola kontaktpunktu lomu. Eiropolā ir. Bieži vien jaunus, jauniešus un bērnus piespiež ubagot. Tas ir pavisam jauns punkts. Tas tiek pieminēts tikai kopš 2006. gada. Tieši tāpēc mums vajadzētu atcerēties, ka Eiropola koordinatoru vajadzētu iekļaut tīklā ar Eirojust un arī ar citām organizācijām. Es gribētu pieminēt arī 45. pantu. Es saprotu, ka dažām valst, dalībvalstīm tas rada problēmas, taču es uzskatu, ka uh, šīm dalībvalstīm vajadzētu iekļaut dažādus soda mērus, iekļaut uh, sankciju gradācijas. Nākamais, protams, te var pastāvēt lielas pretrunas. Es saprotu, ka tiek pārskatīta tiesiskā bāze direktīvai par uzturēšanās atļaujām. Šī pārskatīšana ir nepieciešama, jo tiesība akts ir novicojis, bet mums vajadzētu padomāt par upuriem mazliet vairāk. Mums ir jāatcerās par upuru sociālo reintegrāciju. Ja runa par pašreizēju uzturēšanās atļauju likumdošanu Eiropas Savienībā, tad īstenībā Tas viss runā eh, tieši par noziegumu izdarītājiem, par procesu uzsākšanu pret noziegumu izdarītāju. Mēs nevaram integrēt eh, šos upurus, ja mēs nevaram viņiem dabūt uzturēšanās atļauju. Mēs neesam pietiekami daudz uzsvēruši NVO lomu. Ja runa par aizsardzības veidiem, tad es uzskatu, ka mums vajadzētu stiprināt arī NVO lomu. Demēris kundze, pēc tam Debos kungs. Ah, ok, gracias. Jā, paldies. Es vēlos sveikt eh, referentes, viņas ir strādājis ļoti smagi un pie šī ļoti sarežģītā jautājuma. Pirmais komentārs ir tāds, ka mums, protams, jāsniedz visi iespējami aizsardzību cietušajiem. Un nākamie komentāri ir saistībā ar koordinātoru jautājumu. Esmu pārliecināts, ka komisija un padomi jau zina, ka mums ir sakaru virsnieki ārpus Eiropas Savienības trešajās valstīs, un viņi jau skata šo jautājumu. Tāpat jums jāzina, ka šis parlaments un šī komiteja jau strādā pie koplēmuma ziņojuma, lai mēs varētu pilnveidot šo sakavirsnieku efektivitāti. Un arī Frontexam ir šādi cilvēki, kas strādā šajās valstīs. Un um, mans trešais komentārs, un piekrītot citiem kolēģiem, vēlos teikt, ka noteikti būs ideāli koordinācija ne tikai ar Frontex, bet arī ar Europolu, jo tas ir nepieciešams. Un runājot par aktīvu konfiskāciju, ir iespējams vairākas pieejas šajā lietā. Mums bija slēgts sanāksme, un attiecībā uz Rietumāfrikas valstīm jāsaka, ka daži no šiem kontrabandistiem paši ir cietušie, un vienīgo lietu, ko no viņiem var konfiscēt, ir viņu laivu un būtībā šie kontrabandisti liek tieši cilvēkiem, kas vēlas pārcelties, iegādāties degvielu, lai to varētu izdarīt, un tā kā arī paši kontrabandisti reizēm ir uzskatām par cietušajiem. Šie cilvēki ierodās no Senegālas, ierodās Kanārijas salās, un ko tad no viņiem tur lai īsti konfiscē? Un tālāk par pakalpojumu lietotāju kriminalizēšanu ir jāņem vērā nacionālā likumdošana un par bērniem. Mums, ja mēs skatāmies uz valstīm, kur ir poligāmija un kur ir 12, 14 bērni ģimenē, un tad šie bērni nonāk mūli ietekmē, tāpēc, ka ģimenē vienkārši nav līdzekļi, lai viņus uzturētu, un tālāk šie bērni notiek, nokļūst tirotāju rokās, un uz šo jautājumu arī būtu jāskatās. Paldies, Voskundzei, Voskungam vārds. Lielas paldies! Es gribētu pieminēt eh, vairākas eh, lietas, kas attiecas uz praksi. 20. un 21. grozījumā ir runa par sodu palielināšanu no 5 līdz 6 un no 10 līdz 12 gadiem. Es eh, gribētu um, teikt, ka šī um, soda paaugstināšana neradīs baid, bailes no nozieguma izdarīšanas. Ir jāatcerās, ka vairākas dalībvalstis nevēlas um, piemērot uh, šo grozījumu, jo tās baidās no tālākas harmonizācijas šajos jautājumos. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, palikt pie pieciem un desmit gadiem. 22. grozījums par uh, psiholoģisko vardarbību. Uh, Es uzskatu, ka 10. jūnija teksts ir daudz labāks. 27. grozījums, ja um, kāds cilvēks izdara noziegumu uh, spaidu kārtā, tad, uh, protams, ka mums ir uh, jāparedz arī uh, šā soda piemērošana. Uh, te ir pieminēts grozījums, um, septītais grozījums, ko iesaka parlaments, manuprāt, uh, pār, padomes ieteiktais teksts ir labāks. Uh, 29. un 30. grozījums arī ir jāizskata. Šeit ir runa par to, ka nav nekāda pienākuma piemērot sodu eh, dalībvalstīm, ka tās tos dara brīvprātīgā kārtā, ja uh, konkrētiem cilvēkam nav šīs valsts pilsonības. Te ir runa par dažādu valstu pilsoņiem. 45. Eh, grozījums vēlreiz jāpiemina, ir jāatcerās par sankciju piemērošanu. Manuprāt, politiskā ziņā tas varbūt ir labs mērķis, taču, ja mēs atceramies par praksi, tas mums noteikti radīs problēmas. Galu galā te ir runa par eh, tādiem nodarījumiem, kurus tā apzināti nevar uh, identificēt. Šeit ir runa par uh, procedūru Galu galā ir tiesības arī uz klusēšanu. Es uzskatu, mums situācija būtu jāuzlabo, nevis jāpasliktina. Lielas paldies! Romero Lopeses kundzē vārds. Paldies, priekšsārtājs kundze. Tā kā šis tāds pārēj jautājums Pirmkārt, es vēlos teikt paldies Slovākijas un Zviedrijas kolēģiem par padarīto darbu, un vēlos minēt pāris jautājumus, kas ir ļoti svarīgi. Tāpat uh, vēlos uzsvērt uz šo tīklu aspektu. Dievs, Mēra kungs jau minēja, ka ir šādi tīkli, un Piemēram, ja ir kāds narkotirgotāju tīkls un ir cilvēku tirgotāju tīkls, mums nav pieejami dati, mums nav statistikas, tad līdz ar to mums nav pietiekam daudz informācijas par šiem fenomeniem. Ja Eiropols uzņemsies atbildību šajā jomā, tad iespējams mēs iegūsim kādus datus un informāciju. Mēs nezinām, vai mēs izveidojam pietiekams mehānismus, lai apkarot šādus tīklus un tos izskaustu. Mums ir jāskatās uz šīs problēmas sakni. Ir jācenšās pilnībā iznīcināt šādus tīklus, ir jāpievērš liela uzmanība to cēloņiem, un jāstāsta, vai mums vispār ir kāds piedāvāts jums kā cīnīties, vai mums par konfiskāciju vai izņemšanu. Uh, un vai ar tiem mēs varēsim cīnīties pret organizēto noziedzību, jo tas, ko komisija piedāvā, jau ir ļoti labi, bet būtu lieliski, ja mēs koncentrētos uz atsevišķiem aspektiem. Un citās direktīvās jau ir ļoti daudz lietas, kas nav pilnībā nosaktas, vai Eiropola varētu šeit iesaistīt, vai mēs varētu uzaicināt Eiropola vadītāju, lai runātu par šo jautājumu. Un lai mums būtu pieejama informācija par organizēto noziedzību un šādiem tirgotāju tīkliem, un lai Eiropols var mums sniegt šādu informāciju, varbūt Eiropols var sagot ziņojumu, cik lielā mērā valstis ietekmē šādus tīklus, un mums vajadzētu izmantot Eiropas izmeklēšanas orderi, par ko ministrs vakar izteicās, lai mēs varētu iegūt vairāk informācijas. Jā, paldies! Tā kā Beļģijas ministrs eh, vēl nav ieradies, mums ir nedaudz vairāk laika. Hiržkundzei vārds tagad. Ähm, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es izsakos liberāļo politiskā grupas vārdā, un vispirms es vēlētos pateikties referentēm par labo sadarbību. Es vēlētos pateikties arī par to, ka uh, Eh, tika stiprināta man ideja par mm, izmeklēšanas darbu. Es uzskatu, ka tas ir ļoti būtiski. Ja mēs vēlamies stiprināt eh, no upuru perspektīvu, mēs vēlamies tai dot prioritāti, tad kaut galā mums ir jāidentificē upuri. Mums ir jādod iespēja upuriem pieteikties. Kaut galā ir runa arī par tām um, darbinieku grupām, kas uh, šeit ir visvairāk iesaistītas. Mums ir jāatcerās par cilvēktirdzniecību šajās nozarēs. Uh, Tas ir ļoti būtisks punkts. Es vēlētos pateikties arī par 14. grozījumu. Te ir runa par eh, personu grupu apmācīšanu, kurām, eh, kur saskarās ar eh, šī, šī, šīm problēmām. Bieži vien Vācijā nevar piemērot šos tiesību aktus, jo pastāv liela neskaidrība arī attiecībā uz tiesnešiem tā tālāk. Par koordinatoru es vēlētos arī izteikties ja komisija tam piekrīstu un ja tiek pu publicēt šāds amats par eh, koordinātoru, tad, protams, mums vajadzētu virzīt uz priekšu šīs idejas. Es vēlētos arī pievienoties iepriekšējiem runātājiem. Ja runa par 45. grozījumu un par pakalpojumu izmantotājiem, tad šeit saskatu lielu problēmu. Pirmām kārtām eh, pierādījums un nasta, kā tad mēs uh, Um, pierādīsim, ka šis cilvēks ir izmantojis cilvēku tirdzniecības upurus. Es domāju, ka šeit nav runa par novēršanu. Ja kāds pamanīs, ka viņam ir bijusi saistība ar cilvēku tirdzniecības upuri, tad galu galā šis cilvēks vēl divreiz pārdomās, vai viņš eh, sev nerada briesmas, galu galā viņš šādā veidā m, mm, arī būs nozieguma izdarītājs. Tieši tāpēc es uzskatu, ka uh, Eh, šim aspektam ir eh, vairākas, vairāk trūkumi. Bet es uzskatu, ka šis darbs ir ļoti labs un ka tas noteikti novadīs pie labiem rezultātiem. Paldies pēdējais runātājs Loī Mišels, un pēc tam īsi dosim vārdu referentēm. Paldies, priekšstādas kundze, es vēlos atgriezties pie 45. grozījuma. Par konkrētu lietotāju dzīves apdraudējumu. Es īsti nesaprotu, ko tas īsti nozīmē. Es arī neskatu nekādu pievienoto vērtību no šī teksta. Un, un otrs komentārs ļoti ātri. Es uh, sliecos piekrīst saviem kolēģiem par šo prostitūcijas jautājumu. To varbūt varētu risināt ar šo direktīvu, bet vēl labāk būtu, ja mums būtu īpaša direktīva prostitūcijas apkarošanai nevis iekļaut šo jautājumu šī direktīvā, jo tas ir pārāk sarežģīts un piņķerīgs jautājums, lai to tā garām ejot pieminēt. Tā kā būtu labāk, ja mums būtu atsevišķa direktīva. Bet, jebkurā gadījumā, paldies referentiem par darbu. Paldies! Vai referents vēlas ko teikt, jo es saprotu, ka Beļģijas ministrs ir ieradies. Un nu, tad ļoti ātri mēs referentēm vārds. Jā, paldies! Es saprotu, ka 45. grozījums ir ļoti būtisks jautājums, un tas ir atšķirīgs dažādās valodās. Manuprāt, tas ir jānosaka pēc iespējas skaidrāk. Šis teksts ir jāpaskaidro, jo, manuprāt, pagaidām ir ļoti daudz uh, neskaidrību. Mēs runājam par to, ka tiek kriminalizēti tie cilvēki, kas ļaunprātīgi izmanto cilvēku tirzniecībā cietušos cilvēkus. Es saprotu, ka ir grūti to pierādu, pierādīt, bet mums ir jāmeklē kāds labs risinājums šajā lietā. Un, manuprāt, arī cilvēki kļūdaini saprot šos jautājumus saistībā ar prostitūciju, un katreiz, kad mēs to pieminam, rodās dažādi pārpratumi. Protams, mēs varam skatīties uz prostitūciju, jo 48% cilvēki, kas tiek tirgot, tiek tirgot kā seksa vērgi, tā teikt. Uh, bet tas nav mērķis mūsu sagatavotajam ziņojumam. Mēs izgatav, sagatavosim jaunu priekšlikumu 45. grozījumam. Paldies, vai otrai referentē būtu kas sakāms? Jā, paldies. Tikai trīs ātras piezīmes attiecībā uz definīcijām ir Eiropas konvencija, kurā ir šāda definīcija, ir Palermo protokols, kur ir definēta tirdzniecība ļoti konkrēti par ekstrateritorialitāti. Ir ļoti daudz gadījumu, kad cilvēku tirgotāji ir no Albānijas vai Serbijas vai kādas citas valsts, un tas nozīmē no trešajām valstīm. Bet viņiem ir pastāvīgi uzturēšanās atļauja Eiropas Savienībā. Un neapsūdzēt viņus, un tā būtu ļoti smaga kļūda. Par 45. grozījumu mēs pie tā vēl atgriezīsimies. Galvenais mērķis bija nesodīt tos cilvēkus, kuri saņēma orgānu transplantu no cilvēka, kurš tika cietis no tirgošanas. Un šī gadījumā mēs nevarētu sodīt pakalpojumu izmantotāju, bet no otras puses ir ļoti daudz informācijas, ka ļoti bieži šie izmantotāji apzinās, ka cilvēki, kurus viņi izmanto, ir cietuši no cilvēku tirniecības. Tādēļ šāda lieta arī ir jāaptur prātā. Par prostitūciju, nu, jāsaka, šeit mēs runājam par cilvēku tirzniecību, nevis par prostitūciju, un tas ir pavisam cits jautājums. Dažās valstīs prostitūcija ir likumīga, dažās nē, un tādēļ mēs cenšamies izvairīties no prostitūcijas jautājumu un koncentrējamies uz cilvēkiem, kas cieduši no cilvēku tirsniecības. Paldies! Paldies, līdz ar to esam pabeiguši šīs debates. Paldies Svensons kundzei, līdz priekšsēdētājai. Un tagad aicināšu Vacelei kungu. Paldies, ka nu, pagaidījāt pāris minūtes. Mēs drusku aizrāvāmies ar iepriekšējām debatēm. Okay, colleagues, that brings... Kolēģi, līdz ar to varam pāri pie nākamā darba kārtības punkta. Ja vēlties parunāt, tad lūdzu ejiet ārā, lai nebūtu lieka trokšņa telpā. Um, like welcome, uh... Es vēlos sveikt mūsu Libe komitejas vārdā Vatelē kungu, kurš ir valsts sekretārs budžeta migrācijas, patvēruma, federālo kultūrālu, kultūras institūciju un ģimenes politikas ministrs. Tā kā viņai gan daudz viņam ir darba. Jūs, kolēģi, jau visi zinat, cik ļoti svarīgi ir migrācijas un patvērumu jautājumi, un nākamo mēnešu laikā mēs skatīsim vairāk svarīgus jautājumus un cerams tos apstiprināsim Beļģijas prezidentūras laikā un uh, pirmās lietas jau jums ir nosūtīts, un tādēļ es uh, bez liekas kavēšanos došu vārdu ministru kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlos teikt jums paldies, ka uzaicinājāt mani runāt jūs komitejā, un vēlos atgādināt tāpat, kā jūs jau darījāt, ka patvērumu un migrācijas politika ir ārkārtīgi būtiska politika, ļoti jutīga politika un uh, uh, rada ļoti daudz diskusiju gan Eiropas līmenī, gan atsevišķu valstu līmenī. Tādēļ ir ļoti svarīgi prezidentūras sākumā paveistīt uh, jums, kādi ir mūsu uzskati un kādus priekšlikumus mēs vēlamies virzīt uz priekšu savu sešu mēnešu laikā. Protams, eh, mūsu prezidentūra iekļaujās tikai prezidentūra virknē, un par patvērumu un migrāciju runājot ir vairāki nopietni teksti, kas tiek skatīti ceļš Lisabonas programma un doma par kopējo Eiropas patvērumu sistēmu, kas tiks izveidot līdz 2012. gadam. Ir vairāki projekti, pie kuriem mēs strādājam institūcijās, un Beļģija ļoti vēlās dot savu ārtavu šajā darbā, palīdzēt jums sasniegt šos mērķus. Uh, un eh, šī jomā tāpat kā citās Eiropas parlamentam pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir piešķirtas papildus pilnvars. Līdz ar to parlaments ir kļuvis par ļoti būtisku spēlētāju šajā jomā. Parlamentam ir pašam savi viedokļi un politiskie vēstījumi, ko tas vēlas nodot, un tas, protams, ir jāņem vērā strādājot ar šiem likumprojektiem. Un arī īstenojot patērumu un migrācijas politika. Un tieši tādēļ es uzreiz vēlos teikt, ka es vienmēr esmu gatavs ierasties šajā komitejā, lai piedalītos nepieciešamajās debatēs un virzītu darbus priekšu. Es domāju, ka mums visiem ir kopīgs mēķis, proti nodrošināt šādu kopēju Eiropas patērumu sistēmu līdz 2012. gadam. Mēs vēlētos, lai šī sistēma kļūtu par realitāti un tādēļ ir nepieciešama cieša sadarbības starp Eiropas Savienības institūcijām. Tātad, kādas ir galvenās tēmas, pie kurām mēs vēlamies strādāt prezidentūras laikā? Ir četras. Pirmkārt, patvērumu harmonizācija, likumīgās migrācijas attīstība, cīņa pret cilvēku tirzniecību. Un visas šīs prioritātes jau parāda, ka mēs vēlamies panākt līdzsvarotu politiku šajā jomā. Patvērumu un migrācijas politika ir jāsasaista ar šiem dažādiem atsevišķiem elementiem un gala rezultātā jāiegūst saskaņota politika par likumīgo migra migrāciju, bet arī par nelikumīgas migrācijas apkarošanu un integrācijas jautājumiem. Viss šīs atsevišķās daļas ir būtiskas, ja mēs vēlamies tādu visaptvarošu, līdzsvarotu patvērumu politiku. Tad runājot par patvērumu, kas ir ļoti būtisks, nu mēs, kā jau teicu, vēlamies līdz 2012. gadam ieviest šo kopējo Eiropas patvērumu sistēmu, un šeit ir seši likuma projekti, kas tiek skatīti padomē dotajā brīdī, un mēs zinām, ka varam sasniegt praktisku progresu Beļģijas prezidentūras laikā, strādājot pie vairākiem no šiem tekstiem. Mēs esam pārliecināti, ka progress ir iespējams, ka mēs varam virzīties uz priekšu. Strādājot pie tādas globālas paketes imigrācijas un patvērumu politikā piemēram, par Erodak regulu, par ilgtermiņa dzīvošanas atļaujas direktīvu. Erodak kvalifikācijām un Dublinas konvenciju. Lūk, šīs četras likumdošanas iniciatīvas, tās ir tās, kur mēs saskatām iespēju sasniegt progresu un vēlamies tos, spēc šos soļus, lai virzītos uz šo patvērumu sistēmu līdz 2012. gadam. Tad vēl arī ir direktīva par procedūru un uzņemšanu. Iespējams, ka šie teksti nav pavirzījušies tik tālu priekš, lai panāktu politisko vienošanos, bet eh, tik un tā šie likumprojekti arī ir ļoti būtiski, un mēs vēlētos panākt progresu arī darbā pie tiem bet eh, es nezinu, vai mūsu Beļģijas prezidentūras gaitā izdosies šos divus pēdējos projektus pabeigt, bet mēs katrā ziņā darbu pie tiem turpināsim, jo tur tiek skatīti arī ļoti būtiski horizontāli jautājumi. Un uzturot labu sadarbību ar parlamentu, mēs varam noturēt ļoti liederīgas debates un virzīt darbu uz priekšu pirmajos četros dokumentos, kas mums palīdzētu izveidot šo globālo pakotni. Tas palīdzētu arī mums panākt šo kopējo Eiropas patvērumu sistēmu līdz 2012. gadam. Otrs jautājums par likumīgo migrāciju. Mēs zinām, ka ir gatavots teksts par vienoto apvienoto atļauju Mēs arī zinām, ka komisija izteiks savus priekšlikumus par sezonāliem darbiniekiem un starp uzņēmumu nosūtītajiem cilvēkiem. Un mēs vēlētos sasniegt progresu strādājot pie šiem trīs tekstiem. Un ir ļoti konkrēti komentārs runājot par sezonāliem darbiniekiem un starp uzņēmumu nosūtītajiem darbiniekiem. Un par šiem jautājumiem drīz tiks iesniegti priekšlikumi, konkrētāk septembrī, runājot par patvērumu un, un imigrāciju. Ir jāturpina arī politika apkarojot nelegālo imigrāciju Mēs zinām, ka Frontex regula ir jāapspriež un mums. Jā, diemžēl zvan mobilais telefons, tādēļ būtu vēlams to izslēgt, lai varētu, varētu labāk strādāt. Tātad turpinām runājot par nelegālu imigrācijas apkarošanu, par šīm migrācijas nolīgumiem, par atgriešanas politikām, par dažādiem politikas virzieniem, kas ir pieejami apkarojot nelegālo migrāciju. Manuprāt, mums izdosies šos ziņojumus un jautājumus rūpīgāk mūs, izskatīt mūsu prezidentūras laikā. Un vēl mums ir svarīgs jautājums par nepavadītajiem mazgadīgajiem, nepilngadīgajiem. Spānijas prezidentūras beigās tika sagatavots teksts no komisijas puses, un mēs par to runājām padomē, un Bēļģijas prezidentūras ietvaros mēs notiensi par nepavadītiem nepilngadīgajiem no trešajām valstīm. Es zinu, ka tas ir ļoti sarežģīts un jutīgs jautājums, bet mēs vēlamies nodrošināt paraugu prakses apmaiņu, lai paskatītos, kā dažādas dalība valsts risina šo jautājumu. Un vēl viens svarīgs elements ir ārējā dimensija mūsu patvērumu un migrācijas politikai. Šeit mēs skatāmies uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar mūsu attiecībām un nolīgumiem ar ASV un Krieviju, bet ir arī debates, kurās tiks runāts par vīzām, par vīzu režīmu, atvieglojumiem, un mēs arī ļoti rūpīgi skatīsim jautājumus, kas saistīti ar Bosniju un Albāniju, jo jūs zinat, ka ekspertu misijas no komisijas ir nosūtītas uz šīm valstīm, un mēs uh, tagad gaidam šo misiju secinājumus, lai mēs varētu turpināt darbu šajā jomā, kuru Eiropas parlaments ļoti rūpīgi uzrauga. Mēs esam saņēmuši vēstījumu no jums, un mēs vēlamies turpināt darbu pie šīm lietām. Un uh, nobeigumā, lai būtu vairāk laika jautājumiem un atbildēm, vēlos teikt, ka mūsu skatījums, kuru mēs vēlamies popularizēt mūsu prezidentūras laikā, ir tāds, ka ir jāklausās parlamenta izteiktajos vēstījumos. Parlaments vēlas redzēt tādu globālu pieeju attiecībā uz patvērumu un migrāciju. Mēs cenšamies nodrošināt šādu pieeju, izveidojot pirmo likumdošanas posmu, kas ir nepieciešams, un skatoties tieši uz patvērumu un migrāciju, mēs vēlamies, lai politika būtu pēc iespējas līdzsvarotāka, mēs vēlamies, lai būtu harmonizācija, bet mēs vēlamies arī progresu likumīgās migrācijas jomā bet, kā jau teicu, mums nepieciešama politika, kas balstītos uz dalību valstu solidaritāti, un par to mēs runājam Dublinas konvencijas kontekstā. Un nepieciešama arī nacionāla likumdošana harmonizācija patvērumu jautājumā, un tāpat ir jārunā par nelikumīgās migrācijas jautājumiem saistībā ar Frontex darbu, un ir jāskat arī migrantu integrācijas jautājumi mērķi katrā ziņā ir visai ambiciozi, bet mēs esam pārliecināti, ka tie iekļaujas tajā, ko no mums vēlas saņemt parlaments. Mēs mēģinājām izstrādāt balansētu programmu, vēlējāmies tā kā ielikt pirmos pamatakmeņus, lai izveidotu kopējo Eiropas migrācijas un patvērums sistēmu Paldies, ministrs, ir vairāki runātāji pieteikušies, lai uzdot jautājumus. Mēs ļausim uzdot divus, trīs jautājumus, un tad dosim ministrs kungam iespēju atbildēt. Dievs, Demēra kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšādātāji. Paldies ministra kungam. Uzmanīgi sekoju jūsu stāstījumam par Beļģijas prezidentūras prioritātēm, un man jāsaka, ka kad dzirdēju, jūs runājām arī par integrāciju, bet jūs neizvērsāties runājot par šo punktu. Nu, varbūt tāpēc, ka jūs tik labi zinat, tikpat labi, ka aizzinat, ka kopienai nav, nav nekādas kompetences šai jomā. Tas ir dalību valstu pienākums. Un es biju sarūktināts, kad dzirdēju, ka jūs runājat par patvērumu pakotni. Tur bija runāts par 2012. gadu sākotnēji bija 2010. gads, lūk, vēl divi gadi ilgāk. Saprotu, ka ir problēmas ar Eirodaku un Dublinas tiesību aktiem, bet mums ir vajadzīga šī kopējā patvēruma sistēma jau 2010. gadā. Vēl viens jautājums, kas manī rada bažas. Ir šāds. Vēlamies zināt, ko jūs domājat ar šo imigrācijas, imigrācijas misijām trešās valstīs. Vai jūs varat paskatot, ka tas nozīmē, kā, kā tas iekļaus Beļģijas prezidentūras programmā? vai nesenāks zināmā mērā konflikti ar šiem koordinācijas ierēģiem, kas ir jau nosūtīti uz trešām valstīm. Jo mēs nevēlamies, lai šeit notika kaut kāda funkcija pārklāšanās. Vēlamies, lai šīs migra, imigrācijas misijas tādā gadījumā, eh, nu, tad koordinē savu darbu ar šiem koordinācijas ierēģiem. Jeb... Es šobrīd gatavoju ziņojumu par šo jautājumu, un tas ir koplēmumu procedūrā pieņemams eh, lēmums. Uh, Un visbeidzot, ministra kungs, eh, ja runājam par Frontex regulu, kāda veida iniciatīvas esat paredzējis Beļģijas prezidentūras laikā, kādi jauni veidi pilnvars būs eh, tiks izstrādāts šai saistībā? Paldies, ak, priekšēdētāji, nākamais manā sarakstā ir Romero Gomešs kundze. Un pēc tam Vikstrāms kundze, un tad dosim vārdu ministram, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies, priekšsādātāji! Es atvainojos priekšsēdētāju, viņa patauc, es tagad ierobežu atkal uzstāšanās laiku, jums ir vairāk kā desmit runātāji, un ministram vēl jādod laiks atbildēt šiem jautājumiem, tāpēc lūdzu divas minūtes, cenšties iekļauties divās minūtēs, lūdzu. Paldies. Turpina Romēro Gomešs kundze. Paldies Beļģijas prezidentūrai par šo prezidentūru, par šo dažādo tematu nosaukšanu. Gribēju jums uzdot pirmām kārtām šādu jautājumu. kā Kā jūs, kā, kā, ko jūs domājat par šo koncepciju, kad patvērumu iespējas meklēšana tiek ļaunprātīgi izmantot? Ko jūs ar to saprotat? Mums ir vajadzīga šeit kopēja politika nenoliedzama un ir iespējams, ka atsevišķas valstis uh, Eh, nu, to tā arī uztvēruši. Tātad, ko nozīmē šī patvēruma ļaunprātīgā izmantošana Eiropas Savienībā, atklāt sakot, nevar īpaši lepoties, kad runā par patvērumu sniegšanu. Eh, un ko tad, ko tad domā jūs kolēģis, kad viņš minēja šo lietu? Otram kārtam paldies, ka izskaidrojāt šo ceļu kārti, kas paredzēta eh, tālākam darbam, bet tad, kad runājam par visiem procedurālajiem jautājumiem, un tas ir redzams arī šajos dokumentos, ko esam saņēmuši, Jūs teicāt, ka viena no prioritātēm ir tieši šāda attiecībā uz patvērumu politiku. Kādas tad ir šīs horizontālās rakstura e, īpašības? Kāpēc ir notikusi šī aizkavēšanās ar direktīvu par procedūrām, kas piemērojams patvērumu gadījumā? Un gribēju jums uzdot jautājumu arī par kopējo imigrācijas politiku, jo šobrīd šķiet, ka ir tāds kopējs pakts par imigrāciju saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju Tas šķiet ietver patvērumu meklētāju atpakaļ nosūtīšanu. Bet jāsaka, mums nav nekādas vairāk informācijas par citām iniciatīvām. Šai raundā pēdējā runātāja Vikstrēms kundze, paldies! Pirmām kārtām gribēju pateikties ministram par to, ka viņš ir iedies šeit un nācis klajā ar šo prezentāciju. Es domāju, ka mums ir ārkārtīgi liels cerības. Eh, mēs tās visas liekam uz jums, gaidām daudz ko no Beļģijas prezidentūras un, protams, arī vēlam jums visu to labāko tālākajā darbā, gan jūsu darbā, gan sadarbībā ar komisiju. Kad runājat par Eirodak, Dublinas tiesību aktiem un tam līdzīgi, es domāju, ka esam tādā situācijā, kad varam jau sākt virzīties uz priekšu, bet mūsos rada bažas šīs divas būtiskās direktīvas - procedūra direktīva un uzņemšanas direktīva. Šķiet, ka tās te nav iekļautas, un tāpēc esmu nobažījusies, ka mēs izvēlamies it kā tikai to, kas mums patīk, un neņemam vērā arī šos grūtos jautājumus. Manuprāt, tas nav pareizi. Tā rezultātā jāsaka tiešām bāžas arvien pieaug. Šīs direktīvas ir ārkārtīgi nozīmīgas, un ja tās no darba kārtības ir izkļauts, tad jāsaka, tas nav pat ap, nav pareizā vēsts, ko varam nosūtīt tālāk dalību valstīm. Un cilvēcei kopumā ir jau ņem, jāņem vērā šie humānie aspekti, un tie gal galā tad var kaut kādā veidā pazust strādājot pie tiesību aktiem. Un tāpēc es gribēju jums lūgt šos aspektus uztvert nopietni. Lūdzu, izstrādājiet ceļu kārti, termiņu, kalendāru šo direktīvu izstrādāšanai, tā lai parlaments arī var plānot savu darbu eh, pie šīm direktīvām, lai mums var būt, lūk, uh, šī sektorālā uzņemšanas direktīva un tad procedūra direktīva. Kad runājam par pirmiem četriem tiesību aktiem, tad mums jāzina arī, kad tiks gatavot šie pēdējie divi tiesību akti, tā lai varam savlaicīgi saplānot savu darbu. Nu, tas ir tāds lūgums un arī jums izaicinājums zināmā mērā. Paldies! Ministra kungs lūdzu. Paldies par pirmo jautājumu runājot. Var uzreiz atbildēt Dievs Demers kungam, ceru, ka pareizi izrunāju viņu uzvārdu. Ir taisnība, ka es runāju par šo integrāciju. Tā ir politika, ko skatām par svarīgu. Eiropas Savienībai, protams, nav tiešas kompetences šai jomā. Ir zināms, tomēr kopienas mēroga rīcības un pēc būtības to var izstrādāt ir taisnība arī, ka patvēruma politika ir izstrādāta eh, neņemot vērā šo integrācijas aspektu un ka bez tā tomēr nevar notikt atbilstīga darbība. Arī par Frontex runājot, šajā ziņā mēs ļoti labi zinām, kurā virzienā būtu jāvirzās. Ir tādas attīstība, kas mums tad ir vēl jāizmanto tālākam darbam, vajadzīgi papildus darbinieku, protams, tā, lai Frontex līmenī var izvērtēt visus šos pieteikumus un šos tiesību aktus. Un kopumā visi šie tiesību akti tīri globāli līdzsvaroti jāizveido. Ir šis jā arī elements par cīņu pret nelegālo migrāciju, legālā migrācija arī tāpat. Remoro Lopes un Vik, Vikstrēms kundzes jautājumi ir saistīti ar to, ka jā, lūk, ir arī šie citi aspekti patvērum, kopējā patvērum politika, šī procedūra direktīva, par ko jūs abas eh, runājāt, arī ir ārkārtīgi nozīmīga un domāju, ka mums vajadzētu strauji izmantot eh, šo paveikto darbu, lai virzītos uz priekšu. Līdz 2012. jā, te jūs teicāt, iepriekš bija teikts 2010. gads, nē, 2012. gads, un tieši tāpēc nedrīkstam zaudēt ne minūtes. Un var jums pastāstīt, ka mēs eh, domājam pavisam reāli virzīties uz priekšu jau ar šo pirmo posmu, kas ir uh, tāds ļoti labi izlīdzsvarots uh, jautājums Eirodak jautā, gadījumā, apmaiņa ar informāciju, tā ir politika, kur apvienojam šo, šo pašais trūkstošo līdzsvaru. Un domājam arī par solidaritāti starp valstīm, kas nu, ir dažādā veidā pakļautas šeit imigrācijas slogam. Un tieši šādā veidā varēsim virzīties uz priekšu jau ar pirmo posmu un darīt to pareizajā virzienā. Protams, nevaram par to, ar to nepietiek, jāiet tālāk. Jo ir jau vēl pasākumi, kas saistīti lūk tieši ar procedūru direktīvu, ar uzņemšanas direktīvu, jo arī šie tiesība akti būs tādi, kur ir vajadzīga politiskā vienošanās, bet es domāju, diez vai nāks, izdosies to gūt, panākt Beļģijas prezidentūras laikā. Kāpēc likt to priekšā šādā veidā? Tāpēc, ka gribēju uzsvērt uz to, uz šo globālo aspektu šai politikai, un tāda, šādam aspektam jābūt šai kopējai patvērumu politikai. Romero Lopes kundze turklāt arī atsaucās uz diskusiju, uh, ko, un izteicieniem, ko izteica Īvs Leterms. Uh, Un te tieši runājot par vīzu atvieglojumu režīmiem un virkne pie, prasību, kas attiecas uz patvērumu pieprasītājiem un, un tiesību aktiem, kas jāpieņem pirms šāda veida vīzas var tikt atceltas. Nu, un pirmais e, pilnīgi noteikti e, ir tas gadījums, kad e, paši pietiekami iesniedzēji nav pietiekami informēti. Viņš pieprasīja, piemēram, bija šis gadījums, kad pieprasīja patvērumu Beļģijā, bet tāpat laikā eh, tas nebija atbilstīgi. Viņš ļaunprātīgi izmantoja šo iespēju pieprasīt patvērumu. Un tika iesniegta nepareiza informācija, maldinoša informācija, līdz ar to šis cilvēks saņēma piekļuvu darbiem, piekļuvu sociālajai aizsardzībai, un tas nav pareizi. Bet šī persona pilnīgi pati tam ticēja. Un tāpēc domāju, ka mums vajadzētu uzstāt uz to, ka jauno procedūru ietveros, kas saistīts ar atceltajām vīzām, ir arī profilakses pasākumi, respektīvi tiek notiek informēšanas pasākumi, tiek dota informācija personām, kas dzīvo valstīs, kurām vīzu noteikums tiks atcelts. Tātad, tāpēc, lai viņiem būtu viņu rīcībā svaigākā informācija un tādā šie cilvēki nekļūst par upuri citiem, kas sniedz viņiem maldinošu informāciju par to, kā procedurā tas viss norisinās Eiropas Savienībā, kā ir iespējams iegūt šo sociālo aizbarcību, tā lai radītu šajos cilvēkos vēl tas cerības. Nu, un tāpēc ir vajadzīga šī profilaktiskā preventīvā darbība Un es domāju, to arī ir jāuzstāj, ir zināms, jāveic monitorings, uzraudzība no komisijas puses, tā lai procesiem, kas saistīti ar vīzu redzīmu atcelšanu, ir arī kontrole. Ehm, gribu vēlreiz uzsvērt, ka jo vīzu atcelšanas procedūra būs kvalitatīvāka, jo pozitīvāk tas ehm, tālāk būs gan Eiropas Savienībai, gan ehm, izcelsmes zemēm, mītnes zemēm Un šādā veidā arī tiks panāks tas, ka šie patvērumu noteikums nevar izmantot ļaunprātīgi. Paldies! Nākamais eh, būs Sargentīnī kundze, Tavares kundze un Klās kungs. Katram divas minūtes. Sargentīnī kundze, jums pirmai vārds. Lielas paldies priekšsādātāji! Ministra kungs! Lasīju Bēļģiju prezidentūras sagatavoto dokumentu par patvērumu un imigrāciju. Ko dzirdu no jums? No jums dzirdu to, ka cenšamies nodrošināt patvērumu sistēmu 2012. gadam, bet faktiski nezinām, vai tas mums izdosies. Jo nedzirdēju jūs sakām, ka līdz decembrim jau būs sagatavots jaunais priekšlikums, piemēram, attiecībā uz Dublinas tiesību aktiem. Būtu ļoti labi, tomēr, ja tā notiktu, jo parlaments ilgi gaida šo priekšlikumu, un ne tikai parlaments. To pašu gaida arī visi afgāņi, kurus aizsūtījām prom no Grieķijas un tā tālāk tā joprojām. Tā tad ir vajadzīgs šis jaunais dokuments. Jāslēdz vienošanās no līguma trešām valstīm. Eiropas Savienības Āfrikas samits notiks Lībijas jautājums, eh, tiks risināts rudenī Bet jāsaka, nav manī tāds pozitīvs sajūts, īpaši ieņemam vērā pagājušās nedēļas notikums, kad 400 eritrejieši centās nokļūt Itālijā, un viņi tagad tiks nosūtīti atpakaļ uz Eritreju. Un tāds vismaz bija nodoms, varbūt, ka arī tas tā nenotiks šobrīd. Bet domāju, ka mums ir jāaizsargā šie cilvēki, kuriem ir tiesības uz patvērumu. Un tāpēc jāvedo šī saprātīgā migrācijas politika jo mums ir šī novecojusī sabiedrība, novecojošā sabiedrība, un mums ir vajadzīgi jauni spēki, jauni eh, strādājošie. Esmu lasījusi daudz visādus tādus miglainus solījumus šai jomā, bet varbūt no visu šī saraksta vai varat izvēlēties kādu punktu, par kuru jūs varat droši teikt, ka 2010. gadā jau būs pilnīgi noteikti padoms priekšlikums uz galdu. Paldies! Tavareškungs tālāk, pēc tam klāskungs. Paldies priekšsēdētāji! Arī mana kolēģa Kornelija Jēnste uzstāsies un es savas uh, grupas vārdā tad runāšu tikai par bēgļiem un par to pārvietošanu. Tā ir mans, nu mans varētu teikt jājiem zirdziņš šai komitejā, šai kom un arī uz šiem jautājumiem gatavojos un redzu, ka jūsu prioritāšu kārtībā šie jautājumi vis nav. Un gribu jau vērst jūsu uzmanību uz šo tematu, esam pie šī jūsu joma strādājuši pēdējos pāris mēnešus. Un jāsaka, parlamentā ir ļoti liela vienprātība par šiem jautājumiem. Mājā tika pieņemts, pieņemt arī ziņojumi. Vairāk kā 500 deputāti nobalsoja par. Un tur tika runāts par pārviet, bēgļu pārvietošanas vienības struktūras izveidi. EASO ietvaros. Un ir arī atsevišķi horizontāli raksturi jautājumi, kas vēl jāatrisina. Un ceram, ka padomu būs atvērta dialogam. Un vairāko ziņojumos šādi jautājumi parādās. Tas ir ārkārtīgi nozīmīgs jautājums. Un Eiropas Savienība šai jomā nedara visu, ko, tas, kas, ko tā varētu. Mēs pārvietojam apmēram 5000 bēgļu gadā, bet ASV, piemēram, runā, to dara ar 80 tūkstošiem cilvēku. Un kopā 200 tūkstoši bēgļu ir, rodas tāda nepieciešamība. Un jāsaka, šī problēma mums būtu jārisina, un, ja, un tad mēs varētu risināt arī tīri globāli daudz ko, uzņemoties pašu lielāku atbildību. Tāpēc ceru, ka arī Bēļģijas prezidentūra vairāk runās un domās par šo jomu. Un pēdējā šajā raundā, pēdējais runātājs šajā raundā Klaskungs. Paldies, priekšsādātāji! Ministra kungs, biju pārsteigts dzirdēt, ka Bēļģijas prezidentūra vēlas cīnīties pret nelegālo migrāciju. Tas pārsteidzoši tāpēc, ka pēdējos desmit gadus Beļģijas valdības politika ir bijusi gluži otrādi - veicināt nelegālo migrāciju, nevis to apkarot. Šai pat brīdī notiek milzīga nelegālo legalizācijas procedūra. Tāda kolektīva uh, legalizēšana. Un te mēs runājam par 10 līdz 12 e, iesniegumu, kas arī iesniegt šobrīd, un visi šie iebraucēji faktiski tiek atalgot ar uzturēšanās atļaujām, un tas, jāsaka, ir pretrunā ar Eiropas Savienības centieniem un Schengens valstu pienākumu aizsargāt ārējās robežas vai, vism, vai uzraudzīt to. Un tāpēc gribēju vaicāt, kādu veidu konkrētus priekšlikumus jūs grasties likt priekšā padomē, lai nelegālo imigrāciju apkarot, jo Beļģijas gadījumā tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Un ja runājam tagad par legālo migrāciju, jūs teicāt, ka tā ir viena no jūsu galvenajām prioritātēm, ka vēlaties dot jaunu stimulu migrāt, šāda veida migrācijai. Tie bija jūsu vārdi. Jūs teicāt, ka lūk, sabiedrība ir novecojusi un līdz ar to mums ir eh, vajadzīga šī darba spēku migrācija, ģimeņa apkal, atkal apvienošanās. Un tas laikā, kad ir 25 miljoni bezdarbnieku Eiropas Savienībā, kas tad notiks ar šiem miljoniem cilvēku? Jūs sakat, ka jārēģē uz darba tirgus prasībām. Bet vai tad nav tā, ka šie cilvēki tad faktiski tiks izslēgti no kopējās aprites, ja tā ir tāda īstermiņa politika? Vai ir tāda vienota procedūra par darba atļaujām? Tad, ja tāda ir, tad kā tad jūs eh, varēsiet eh, atturēt šo cilvēku ierasties valstī, kur faktiski darba tirgus jau piesātināts? Ministra kungs, lūdzu. Jā. Nu, vispirms Argentīnī kundas jautājums gribu viņai pateikties par šo jautājumu, jo viņa liek mums kust, virzīties priekš pēc iespējas ātrāk ar šiem tiesību aktu priekšlikumiem. Un tas ļoti labi. Mēs priecājamies zināt, ka esat gatavs kā parlaments ar mums sastrādāties, lai virzīties pieš, uz priekšu ar šo darbu pie tiesību aktiem. Nu, un, protams, es jau skaidri pateicu, kādas ir šīs prioritātes. Tātad šie četri dokumenti, četri tiesību akti, eh, kuru, ar kuriem vēlamies ļoti skaidri pavirzīties uz priekšu prezidentūras laikā. Es domāju, ka šie mērķi ir ļoti skaidri. Gribu pateikt paldies arī Tavarešu kungam par šo jautājumu. Es zinu, ka tas ir ārkārtīgi eh, delikāts šis bēgļu pārvietošanas jautājums. Tie ir teksti, par kuriem debats ilgst jau kādu brīdi, tās ir izvērsušās. Un jāsaka, turpinās eh, ik pa brīdim atkal un atkal. Komisija arī, komisija arī gatavos priekšlikumu par šo jautājumu. Un Beļģija ir piedalījusies šai pār, bēgļu pārvietošanas programmā kā viena no jaunākajām dalībniecēm. Un tāpēc šo politiku, kas saistīta ar bēgļu pārvietošanu, tā, tas, tā būs mūsu darba kārtībā. Es zinu, ka tā tiek uzskatīta par svarīgu un ka tā, protams, īpaši interesē parlamentu kas attiec uz klaskungu jautājumu, nu gribētu atgādināt, ka Beļģija ir viena no aktīvākajiem Frontex dalībniecēm un cīnoties pret nelegālo migrāciju. Un mēs uzņemamies savu atbildības daļu, un jūs pat varbūt nevarat iedomāties, kādas demokrātiskas problēmas Eiropai varētu būt nākotnē. Un tas attiec arī uz Beļģiju. Un savukārt uh, Eh, arī šīm, visām šīm valstīm nāksies ņemt vērā šīs demokrātiskās pārmaiņas. Un eh, mums ir jādomā par tālāku laiku nekā tikai šodien. Paldies, saka priekšsādātāji kolēģi, gribu jūs informēt, ka vēl ir astoņi runātāji kas vēlas uzstāties ar to sarakstu slēdzu, un ja, ka, ja visi būs tikpat disciplināti kā iepriekšējā runātāji, un arī ministrs izteiksies tikpat lakoniski, tad tādā gadījumā mums izdosies līdz 11. Šo, šīs debatas arī noslēgt. Tā būs Jakolīno kundze, Gijomas kundze un Busutilkungs. Jakolīno kungs lūdzu. Sí, grazie, prezidente, un benvenuto al signor. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pirmām kārtām sveikt ministru kungu. Viņš eh, atgādināja par mūsu atbildību regulēt eh, migrantu plūsmu. Viņš pieminēja arī solidaritātes principu, tas ir pieminēts arī Stokholmas programmā. Mēs eh, gribētu teikt, ka Eiropas institūcijas patiešām ir atbildīgas par rīcību šajos punktos. Jā, uh, Dažas eh, direktīvas eh, pieļauj sezonas darbiniekus no citām valstīm, un ir paredzēta arī darbinieku nosūtīšana. Tas viss taču ir eh, vajadzīgs, ņemot vērā darba tirgus prasības. Šī vajadzība pastāv tāpēc, ka Eiropas iedzīvotāji kļūst arvien vecāki. Tieši šāds mēķis arī tika uzstādīts sešu mēnešu programmai. Kā mēs to varētu realizēt un kā Beļģijas prezidentūra vēlēsies īstenot šo solidaritātes principu? Visām kaimiņu valstīm vidusjūras reģionā vajadzētu reaģēt uz imigrāciju. Protams, ka pastāv sadarbības nolīgums, taču kā Eiropas Savienībā varētu pildīt savus pienākumus saskaņā ar sadarbības nolīgumu. Šeit nav runa tikai par Itāliju, Maltu un Kipru. Galu galā tas nav tikai kaut kāds sapnis, tā ir konkrēta realitāte, kas mums ir jāsasniedz, ja mēs vēlamies ieviest tādu sistēmu, kur darbotos tāda plašāka, vispārīgāka Eiropas sadarbības sistēma. Lielas paldies! Jā, tika uzdot vairāki sarežģīti jautājumi par patvērumu paketi. Ir pilnīgi skaidrs, ka mūs ļoti interesē šie jautājumi. Mums ir jābūt pragmātiskiem, mums ir jābūt arī tiešiem. Uzskatu, ka Mēs eh, ļoti labi saprotam, kāpēc mūsu un arī dalību valstis šie jautājumi tā ļoti, tik ļoti uztrauc. Mēs arī saprotam, kāpēc pašreizē prezidentūra nevēlas pieņemt šos tekstus ātri. Ja daži no šiem tekstiem tiks pieņemti, tad es varu sadarēt, ka tie netiks īstenot pietiekami ātri. Mums ir jānodrošina, lai mēs varētu darboties pietiekami ātri. Šī patvēruma pakete riskē ar to, ka to sadalīs dažādos sīkos fragmentiņos. Šķiet, ka mēs saskaramies šeit ar milzīgu problēmu. Mēs vēlamies ratus iejukt priekšā zirgam. Manuprāt, šī pieeja ir pārāk fragmentāra, it īpaši attiecībās patērēma meklētāju tiesībām. Es strādāju pie procedūra direktīvas, un, manuprāt, mēs šeit riskējam pieļaut tādas pašas kļūdas kā pirmajā lasījumā. Neskatoties uz dažiem jūsu paziņojumiem, es neuzskatu, ka mēs esam atrisinājuši galveno problēmu. Dalībvalstis it īpaši interesē patvērumu paketes radītās administratīvās un finansiālās izmaksas. Galu galā Šeit ir jādomā par cilvēku dzīvību aizsardzību. Es saprotu, ka jums ir daudz darāmā, ka jūsu laika grafiks ir īss un prezidentūras laikā ir jāpaveic dažādi pienākumi. Taču ir jāatcerās par dažādiem pienākumiem, kas ir jāveic komisijai, galvenokārt par horizontālajiem pienākumiem. Es domāju, ka mūsu interese par dažādiem tematiem nav vienāda. Mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs varētu strādāt pie procedūrām un uzņemšanu. Mums ir jāturpina šis darbs. Pēdējais runātājs šajā kārtā. Paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs. Esmu atbildīgs par Frontex dosie, un es ceru, ka mēs būsim panākuši kaut kādus rezultātus līdz šī gada beigām. Un es gribētu jautāt, eh, kāda ir pašreizējā situācija padomē attiecībā uz Frontex, un arī, ko padome domā par iespēju, ka Frontex varētu nopirkt pats savus aktīvus. Un vai padomē ir kāda vīzija par Frontex, ka tas eh, laikgaitā varētu pārvērsties par Eiropas Savienības robežsardzi? Tagad pievērsīšos Salvatoris Jakolino uzsāktajam uh, jautājumam par solidaritāti. Galu galā mēs visi balstāmies uz vienu principu, solidaritātes principu, taču tā nav tikai solidaritāte ar patvērumu meklētājiem. Tā ir arī solidaritāte ar tām dalību valstīm, kas pašlaik nes pārāk smagu nastu, ja ir runa par patvēruma meklētāju plūsmu. Ministra kungs, jūs gandrīz neko nepateicāt par šo otro solidaritātes aspektu, un tāpēc es gribētu jums jautāt, kāda ir Beļģijas prezidentūras plāni attiecībā uz solidaritāti ar tām dalībvalstīm, kas cieš no šīs pārmērīgas smagās nastas. Paldies, vārds ministra kungam. Vēlētos atbildēt uz Jakolino un Busutila kungu uzdoto jautājumu par solidaritāti. Manuprāt, Dublina ir mehānisms, kuru mums vajadzētu izmantot, lai risinātu solidaritātes principu jautājumu. Tad mēs arī sapratīsim, kuras valstis cieš no šīs nastas, un, ja tās cieš no šādas nastas, tad kādus solidaritātes mehānismus varētu iedarbināt. Būsu telekungs, jūs ļoti labi zināt, ka ir runa par uh, pilotprojektiem un pārvietošanu, tad tie tieši ir filtrētas mehānismi, kuri jau ir uzsākti. Dublins ietveros mēs darbojamies tieši ar šādu sistēmu. Tāpat ir paredzēts arī Eiropas fonds un ir arī mehānisms, ar kurus tiek sniegta palīdzība Frontex. Ir arī patvēruma atbalsta birojs, kuram arī ir jāpievieno sava uh, pievienotā vērtība un kas var palīdzēt mums īstenot solidaritātes principu. Tas nozīmē, ka mēs varam labāk vadīt migrācijas plūsmu. Ja ir runa par solidaritātes principu, tad uzskatu, ka tas ir jāskata kopā ar atbildīgumu principu. Mums ir jānodrošina labāka harmonizācija patvērumu politikā. Tātad no vienas puses mums ir šie solidaritātes mehānismi, tie ir jāskata tādā veidā, lai tiktu ņemt vērā visi noteikumi, lai šie noteikumi būtu vienādi visā Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt tādai pašai vīzijai, mums ir jābūt saiknei starp debatēm par solidaritāti un debatēm par atbildību. Protams, ir tādas valstis, kas cieši no pārāk lielas migrantu plūsmas, tad mums arī ir jāanalizē šie jautājumi un mums ir jāizrāda šīm valstīm solidaritāte. Bet tajā pašā laikā mums ir jānodrošina labāka harmonizācija, labāka dalību valstu patvēruma noteikumu harmonizācija. Ir jānodrošina lielāka uzticēšanās starp dalību valstīm, ir jānodrošina, lai uh, dalību valstīm būtu vienāda vīzija par patvērumu. Tad, tad tas ir tāds kā sajaukums. Mums ir no vienas puses harmonizācijas mehānismi, no otras puses pienākumu uzņemšanās. Ja runa par Frontex, es ceru, ka Beļģijas prezidentūra varēs panākt progresu šajā jomā. Te ir runa par finansēm, par pašu resursiem, par aģentu un amatpersonu pieejamību, tā lai Frontex varētu turpināt darbu. Mēs ceram, ka mēs e, saņemsim arī parlamentu atbalstu. Un parlaments mūs atbalstīs Frontex, Frontex jautājumos. Gijoms kundze pieminēja pirmā posma priekšlikumu, kas pašlaik tiek gatavots. Mēs e, liekam uzsvaru uz pienākumiem. Jērna par ilgtermiņā iedzīvotājiem, par kvalifikācijām, tad e, Te nebūtu nav runa par to, ka šie teksti runā tikai un vienīgi par šiem jautājumiem. Mums ir jālīdzsvaro vīzija. Te ir runa gan par Eirodaka dimensiju, par atbildīguma dimensiju, un tāpat mums ir runa arī par harmonizāciju attiecībā uz ilgtermiņa iedzīvotājiem un kvalifikāciju direktīvu. Tas nozīmē, ka Mums ir šāda kopējā līnija, ko mēs varam vēlamies ieviest patvēruma politikā. Atceroties par šo vīziju, mēs vēlamies panākt arī progresu arī pie pēdējiem diviem tekstiem par uzņemšanu un patvēruma procedūrām. Šķiet, ka šajos tekstos mēs neesam viensprātis, mums nav tik viegli panākt vienošanos kā pie citiem tekstiem. Mēs ceram, ka mēs panāksim progresu līdz 2012. gadam. Ja runa par legālo migrāciju, Jekulīns kungs uzdeva šādu jautājumu. Es gribēju pieminēt, ka mums ir šie trīs teksti, kam tiek piešķirta prioritāte. ICT, sezonālie darbinieki, un te mēs patiešām vēlamies panākt progresu pēdējais prezentūras laikā. Tagad došu vārdu pēdējiem pieciem runātājiem. Un, un e, tiešādi Anģelīli, Himeneses kundze, Kēlama kungs, Ernstas kundze un Fajons kundze. Lūdzu, Anģelīli kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties arī e, valsts sekretāram. Šķiet, ka sapratu pareizi, proti, ka jūs Beļģijas prezentūras laikā vēlaties e, sadalīt atbildības starp dalību valstīm un ka jūs esat arī apņēmības pilni sadalīt arī pienākumus attiecībā uz reintegrācijas pasākumiem. Ja pastāv šāda politiskā grība un apņēmība, tad mēs esam ļoti apmierināti, bet mēs vēlamies redzēt arī taustāmus pierādījumus par šo politisko gribu un tās īstenošanu. Ja runa par jūsu vēlmi virzīt uz priekšu jautājumus attiecībā uz uh, nepilngadīgiem bez pavadoņa, tad um, man būtu jautājums. Mēs tikko beidzām debatēt par direktīvas priekšlikumu par cilvēktiesniecības jautājumiem. Mēs ļoti labi saprotam, ka ir jāpiemēro dažādi principi attiecībā uz cilvēktiesniecības upuru aizsardzību, proti ir jāpiešķir uzturēšanās atļauja tiem, kas ir cietuši no cilvēktirdzniecības, ir pierādīts, ka viņi ir cietuši. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo tiesību aktu. Nākamā runātāja. Lielas paldies! Es vēlētos pateikties valsts sekretāram par to, ka viņš ir ieradies pie mums, lai runātu par svarīgajiem imigrācijas un patvērumu jautājumiem. Tāpat kā pārējie kolēģi, kas jau izteicās, Vēlētos teikt, ka nāku no valsts, no Spānijas un eh, tieši no Andalūzijas reģiona, kur mēs ikdienā saskaramies ar nelegālas imigrācijas jautājumiem. Pirms pāris dienām eh, Granadā, Montrilā apgāzās plosts un nomira trīs cilvēki, no kuriem divi bija mazi bērni. Šis plosts nogrima pludmalēs, kur daudz no mums pavada savu vasaras atvaļinājumu. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīga informācija, jā, pareizi, jūs ir jāinformē, jums ir jāzina, kuras valstis visvairāk cieš no šīs nastas, bet galu galā to taču zina visi, mēs redzam, kādas traģēdijas notiek šajās valstīs un no kādas nasta šīs valstis cieši. Es vēlētos, lai Beļģijas prezidentūra virza šos jautājumus uz priekšu. Šai solidaritātei ir jākļūst jūtamai. Visi tiesību aktu projekti, pie kuriem mēs eh, pašlaik strādājam, ir jāvirz uz priekšu tādā veidā, lai šīs valstis vairs neciestu. Šeit ir ļoti lielas uzņemšanas problēmas. Man ir eh, daudz vēstuļu no mazu ciematiņu iedzīvotājiem manā reģionā. Kā jau Jekolīnas kungs teica, tā nav tikai vienas valsts problēma. Ar šādām problēmām saskarās arī Itālija un citas valstis. Taču eh, cilvēkiem pārējās Eiropas Savienības valstīs vajadzētu eh, zināt, no kā mēs ciešam. Paldies. Man ir jāsaka, ka Nē, esmu īsti pārliecināta, vai dzirdēju atbildi uz daudziem jautājumiem, man daži no šiem jautājumiem likās arī ļoti būtiski. Tieši tāpēc uzdošu ļoti precīzus jautājumus un ceru, ka saņemšu arī tikpat precīzas atbildes. Par Frontex gribētu zināt, vai Beļģijas prezidentūra eh, vēl, vēlas uzsākt izmeklēšanu par eh, ziņojumiem un ieteikumiem, ka Frontex varētu pārkāpt cilvēku tiesības Vai jūs uzsāktiet, iz, uzsāksiet izmeklēšanu? Ja nē, tad kāpēc nē? Tāpat arī gribētu papildināt Busutila kunga jautājumu, proti, kādas ir Beļģijas prezidentūras idejas par Frontex turpmāko attīstību? Kā pēc eh, jūsu domām Frontex izskatīsies pēc pieciem gadiem? Un tieši tāpat eh, gribētu uzdot arī eh, jautājumu par tiesībām uz patvērumu, tajā pašā laikā nodrošināt aizsardzību. Uh, Cik es saprotu, tad padome nevēlas eh, virzīt uz priekšu kopēju patvēruma sistēmu. Tā skaitā Vācija tam nepiekrīt. Un kā jūs centīsieties pārvarēt šīs grūtības? Un kā tad jūs turpināsiet šo kopējo patvērumu procedūru? Ja mēs saskaramies ar problēmām šajā jomā, tad eh, kādas ir jūsu prioritātes legālās migrācijas jomā? Un pēdējais jautājums. Ko jūs darīsiet? Uh, attiecībā uz Grieķiju, kurā vispār nav normālas patvēruma sistēmas. Ko Beļģija darīs, lai bēgļi varētu pieteikties uz patvērumu Grieķijā? Jūs uzdevāt ļoti daudz jautājumu divu minūšu laikā, saka priekšēdētāji. Enstas kundzē vārds. Paldies! Uzskatu, ka patvēruma tiesību harmonizācija ir ļoti svarīga, un iepriekšējā runātāja jau to pieminēja, proti jā, ka attiecībā uz Vāciju pastāv šaubas. Es uh, gribētu zināt, eh, kādas ir jūsu idejas, kā jūs eh, centīsieties šīs šaubas eh, pakāpeniski mazināt. Man jautājumi ir šādi. Jūsu programmā esat formulējuši, ka um, ir jānodrošina augsts aizsardzības līmenis um, patvērumu procedūrā, ja runa par patvērumu tiesību harmonizāciju. Uh, Jūs runājāt par tiem, kuriem patiešām šāda aizsardzība ir vajadzīga. Eh, kas tad īsti šeit ir domāts? Kādā veidā tad šī aizsardzība tiks paplašināta? Kādi formulējumi šeit ir jāiekļauj? Otrs, te ir runa par eh, efektīvu atpakaļ uzņemšanas politiku. Ir jānoslēdz arī jauni nolīgumi. Eh, kādi nolīgumi tad tiks uzsākti jūsu prezidentūras laikā? nepilngadīgie bez pavadoņa. Es uzskatu, ka tiem arī ir jāpievērš pietiekami daudz uzmanības. Kas konkrēti tiks veikts? Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs punkts. Galu galā šiem nepilngadīgajiem no citām valstīm, kurām nav pavadoņa, ir jāpiešķir īpaša aizsardzība. Ir jāatcerās, ka šeit pastāv iespēja, kā šie nepilngadīgie arī paliks attiecīgajā valstī. Par Frontex, jā, es patiešām ļoti gribētu dzirdēt, kādus mērķus jūs vēlaties izvirzīt Frontex un kāds būs jaunais mandāts. Paldies, pēdējā runātāja Fajonas kundze. Liels paldies! Liels paldies arī par jūsu sniegto informāciju. Izteikšos pavisam īsi. Parlamentā esmu atbildīga par vīzu liberalizāciju Bosnijai, Hercegovinai un Albānijai. Pašlaik mēs vēl par to spriežam un ir paredzētas arī diskusijas šo pēcpusdienu. Es gribētu mazliet precīzāk uzdot jautājumu par šo jautājumu. Jūs savā ievadrunā teicāt, ka tā ir viena no Beļģijas prezidentūras prioritātēm, bet jāsaka, ka mani nedaudz neapmierina Beļģijas prezidentūras rīcība. Es neredzu, ka Beļģi pieliktu daudz pūliņu, lai pabeigtu šos procesus ar abām šīm valstīm. Septembra sākumā parlamentā ir paredzēts mutisks ziņojums par šo abu valstu tehnisko gatavību. Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju abas valstis tehniski ir gatavas liberalizācijai, taču uh, Pēc pēdējās Beļģu prezidentūras aktualizētās programmas ir teikts, ka ministri par to spriedīs tikai novembrī, nevis oktobrī, kā tas tika plānots. Tas nozīmē, ka būs vēl turpmāki kavējumi. Es gribētu jums uzdot jautājumu, vai tā ir tas ir politiskās gribas trūkums, vai arī šīs tehniskais process galu galā tomēr kļūst par politisku procesu. Gribētu jums atgādināt, ka pagājušā gada novembrī kopā ar padomi mēs vienojāmies par kopīgu paziņojumu. Un tur tika minēts, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs šos jautājumus atrisinātu attiecībā uz abām valstīm vienlaicīgi. Diemžēl neredzu gatavību no jūsu puses tā rīkoties. Paldies! Um, tagad dodu vārdu ministra kungam, jo runātāji ir uzdevuši savus jautājumus. Divi runātāji izteicās par cilvēktirzniecību. Bēļģijas prezidentūra ir plānojusi organizēt konferenci oktobrī, lai labāk varētu rēģēt uz Stokholmas programmu. Vēlētos pateikties Ernstas kundzei un Anģelīlī kundzei par to, ka viņas uzsvēra eh, nepilngadīgos bez pavadoņa. Mēs vēlamies nodrošināt paraugu prakses apmaiņas starp dalību valstīm. Proti, ir jānosaka vecums, ir jānosaka aizsardzības pasākumi, ir jādomā par to, kā sniegt aizsardzību šai tik viegli ievainojamai cilvēku grupai. Par Himenes kundzes uzdoto jautājumu mēs ļoti labi apzināmies, ka pastāv šādas problēmas ar valstīm, kas cieši no lielām migrantu plūsmām. Tieši tāpēc mēs vēlamies nodrošināt tādu politiku, kur tiktu apvienots atbildīgums un solidaritāte. Par Frontex jautājumu, kā jau es teicu atbildot Busutila kungam, mēs vēlamies nodrošināt lielākus resursus un labāku koordināciju. Mēs vēlamies, lai šo regulu varētu labāk īstenot. Es vēlētos jums pateikties arī par to, ka jūs saprotat harmonizētas patvēruma politikas nozīmīgumu. Mums ir jārīkojas eh, kopīgi visām institūcijām. Es ceru, ka parlaments veiks savus pienākumus. Es esmu dzirdējis, ka jūs visi vēlaties nodrošināt lielāku harmonizāciju. Tas ir jāizdara līdz 2012. gadam. Šis eh, mērķis ir ļoti būtisks. Atbildot Enstas kundzei, augsts aizsardzības līmenis ir vajadzīgs, tāpēc, ka visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir parakstījušas Ženēvas konvenciju. Mums ir jāatzīst bēgļi, mums ir jā, jāatzīst uh, bēgļu status. Ir jānodrošina, lai šī konvencija tiktu ievērota, un tas ir jāizdara uh, pēc iespējas uh, saskaņotākā veidā visā Eiropas Savienībā. Es vēlētos arī uzsvērt, ka mēs eh, turpināsim uh, īstenot nolīgumus, kas jau ir noslēgti, īpaši ar Maroku un Turciju. Mēs eh, turpināsim strādāt arī pie atpakaļ uzņemšanas jautājumiem. Tas ir ļoti svarīgs patvēruma politikas elements. Protams, tas nav vienkāršākais elements. Uh, Atpakaļ uzņemšanas politika ir ļoti sarežģīta, un tieši tāpēc visi šie jautājumi, kas ir saistīti ar atpakaļ uzņemšanu, iegūst īpašu nozīmīgumu. Jā, šķiet, ka šodien jums ir jābalso tieši par atpakaļ uzņemšanu ar Pakistānu. Pēdējais par vīzu liberalizāciju. Man ir ārkārtīgi grūti jums dot informāciju par pašreizēju situāciju, jo nesmu in informēts par uh, komisijas ekspertu paveikto, kas darbojas Bosnijā. Mums ir jāskatās, vai šīs valstis ievēro nosacījumus, kas tām ir izvirzīti. Mums ir jābūt objektīviem, mums ir jāanalizē šī situācija objektīvi. Tiklīdz mēs būsim saņēmuši speciālistu ziņojums, mums būs vienkāršāk paust savu nostāju. Liels paldies ministram Vatarlem! Mums šķiet vairs vairāk nav laika. Ir pāris jautājumu, kas vēl nav atbildēti. Es eh, gribētu ieteikt, ka mēs šos jautājumus apkoposim rakstveidā un nosūtīsim tos jums. Tādējādi jums būs iespēja atbildēt arī uz neuzdotajiem jautājumiem. Lūdzu, kolēģi, nosūtiet šos jautājumus sekretariātam, taču, godājumie kolēģi, eh, uzrakstiet tikai tos jautājumus, ko jūs uzdevāt šīs sesijas laikā, un uz kuriem ministrs neatbildēja. Liels paldies, ka ieradāties pie mums un atbildējāt uz jautājumiem, un noteikti, ka tiksimies vēl nākamo sešu mēnešu laikā. Okay, colleagues. Next point on... Nākamais darba kārtības punkts. Balsosim par Eiropas kopienas un Pakistānas nolīgumu par atpakaļ uzņemšanu. Referents ir Sogora kungs. Vispirms vēlos atgādināt, ka jums ir jāievieto vēl balsošanas kartītes. Un es, ja pareizi sapratu, Grispeka kundze vēlas izteikties. Paldies, priekšētājs kundze, ļoti ātri. Es vēlos skaidrot balsojumu no manas grupas pēc ilgsošām diskusijām un jautājumiem un tām apspriedēm ar kolēģiem un pēc ļoti intensīvas diskusijas ar komisiju Vēlos informēt referentu, ka mūsu grupa balsos par, jo mēs esam ieguvuši konkrētas rakstiskas garantijas, kuras es ceru jūs visi esat šodien saņēmuši. Pirmkārt, Starptautiskās aizsardzības komiteja vēlas informēt par šo principu, par to, ka nebūs piespiedu apkaļ nosūtīšanas. Vēlos informēt, ka indivīdi netiks nosūtīti apakaļ, ja viņu izcelsmes vai tranzīta valstī ir iespējama draud viņu veselībai. Un esmu pārliecināta, ka mēs visi vēlamies, lai šis princips tiktu ievērots. Pēc ilgstošām pārunām komisija ir apņēmusies izdarīt pēc iespējas lielāku spiedienu. Lūk, šādu terminu mēs izmantojam sarunās ar Pakistānu, lai tātad izdarītu šo spiedienu, lai Pakistāna ratificētu Ženēvas konvenciju. Un mēs vēlamies, lai ik pēc sešiem mēnešiem tiktu ziņots parlamentam par atpakaļ uzņemšanas līgumu uh, E, darbību tīpaši par šo ar Pakistānu. Tāpat izrietot no apvienoto komiteju darbu, veidojot ziņojumus, sadarbojoties ar NVO, kas aktīvi darbojas šajās valstīs. Un pēdīgi komisija un parlaments, tīpaši mūsu komiteja, ir ar atbildību komisijai ir jāievēro savu pienākumi un parlamentam ir jānodrošina, lai komisija to darīti. Un šie pienākumi ne tikai attiec uz valstīm, bet arī uz komisiju. Un kom, parlam, komisija ir atbildīga parlamentu un šīs komitejas priekšā, un tieši tādēļ mēs balsosim par. Jums ir šī komisijas apņemšanās iesniegt arī rakstiski. Paldies, vēl ir trīs runātāji pieteikušies. Jā, atvainojiet, nebūs debatis, bet ir cilvēks vēlas runāt par balsojumu. Jā, Balsu skaidrojumu var sniegt arī pēc balsojuma, protams, bet tā kā mēs jau esam uh, sākuši, varbūt uh, mēs arī varētu paskaidrot savu balsojumu. Nu, priekšādājas kundze, tas ir atkarīgs no jums. Man jau, protams, nav balsojums jāskaidro pirms mēs vispār balsojam. Bet vēlos informēt, ka pēc uh, ilgstošām pārdomām mēs tomēr nepiekrītam tam, ka tiek noslēgts šāds nolīgums ar Pakistānu, jo ir ļoti liels bēgļu skaits. Un domājot par to, kas ir jāīsteno, tas liek mums domāt, ka tas nebūs iespējams. Šeit domāju par pienākumu pierādīt laika periodu ceļojumu dokumentiem kad Pakistāns vēstnieks nevarēja atbildēt uz mūsu jautājumiem. Un līdz ar to, diemžēl, mēs nevaram piekrist tam, ka tik nostākt šāds nolīgums. Līdz ar to mēs nevaram pilnībā izmantot mums piešķirtās pilnvaras attiecībā uz šādiem indīviem. Ja es redzu, būsiet ilgkungs, ka jūs vēlaties izteikties, un ja jūs vēlaties skaidrot balsojumu, tad lūdzu izskieties īsi kādu minūti. Būsiet ilgkungs. Jā, priekšētājs kundze, es vēlos teikt, ka šis process ir nu, pilnīgi ārpus reglamenta. Mums nav laika šeit debatēt, mums ir jābalso, un tas ir norādīts uh, darbu kārtībā. Un tādēļ es aicinu jūs tulīt uh, sākt balsošanu, jo daudz dalībnieku šeit ieradās tieši, lai balsotu. Ja cilvēki izteik, vēlas izteikties, es jau ne, nezinu, ko viņi teiks. Kirhop kungs, es redzu, ka jūs vēlaties izteikties. Es došu jums vārdu, un tad mēs balsosim, un pēc tam būs balsojums skaidrojums. Kirhop kungs, jā, es to atbalstu, bet saskaņā ar noteikumiem skaidrojumi ir jāsniedz pēc balsojuma, nevis pirms. Pirms tās ir debates, kas ir par attiecīgo tematiku. Un cik mums ir noteikumi, ka vispirms mēs balsojam, un pēc tam mēs skaidrojam, kādam mēs esam balsojuši tā vai citādi. Labi, tad mēs balsosim tagad, un tad būs ātri balsojumi skaidrojumi. Tagad pārējām pie balsošanas. Ja jūs vēlaties atbalstīt šo nolīgumu, tad balsojiet par citādi balsot, iet pret vai atturieties. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl nē. Vai visi ir nobalsojuši? Vēl ne? Viens cilvēks vēl nav nobalsojis. Beidzam balsot. 30 pār, 22 pret, neviens neatturās. Pieņems tātad. Paldies! Arī referents vēlas izteikties, došu viņam vārdu un tad būs divi balsts skaidrojumi. Sogur kungs lūdzu. Köszönöm szépen, én csak meg szeretném köszönni a kollégák bölcsességét, akik megszavazták. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas nobalsoja par. Oh, sorry, there was no translation. I just would like... Jā, atvainojiet, nebija tulkojuma, laikam. Like Vienkārši vēlējos teikt paldies tiem, kas balsoja par. Paldies. Okay, Jā, paldies. Tas ir šodien īsākais komentārs. Lūdzu, tiem cilvēkiem, kas iet ārā no zāles, dariet to klusām. Ensta kundze, lūdzu. Jā, ja, vielen dank. Uh, ich möchte... Paldies. Es vēlētos paskaidrot savu balsojumu, un es vēlētos vienlaicīgi arī sniegt paziņojumu, ka GUNGL grupā mēs balsojam pret šo nolīgumu. Balsojam pret tāpēc, ka uh, tur ir runa par iespēju noslēgt turmākus nolīgumus un līgumus. Šeit ir runa par to, ka pilsoņu tiesības un cilvēktiesības īstenībā vispār netiek ņemtas vērā. Uh, Mums nepatīk, ka mums neapmierina šī komisijas nostāja. Mēs uzskatām, ka tie ir tikai tādi kosmētiski formulējumi, un uh, mūs ļoti uztrauc bēgļi. Ir ļoti daudz bēgļu, kuriem vispār netiek sniegta nekāda aizsardzība. Mēs zinām, ka Pakistāna nav pievienojusies bēgļu aizsardzības konvencijai, un tieši tāpēc arī nevar sagaidīt, kā tiks sniegta aizsardzība bēgļiem. To es vēlējos vēl piebilst, un es vēlējos arī teikt, ka kopā ar kolēģiem, un it īpaši kopā ar Flotras kundzi, esam sagatavojuši mazākuma ziņojumu Mēs nosūtīsim eh, šo ziņojumu kolēģiem tā, lai viņi varētu arī šo ziņojumu, mazākumu ziņojumu parakstīt. Paldies, Gijom kundze. Jā, ļoti ātri. Tā kā bieži mums ir dot iespēju balsot eh, un skaidrots mūsu balsos, mums grupā tika uzdot ļoti daudz jautājumu, bija ļoti maz tiešu atbilžu Un, manuprāt, šie apņemšanās solījumi pēdiņās, tas ir tas kā izdejas punkts, tas nav nekāds īsts progress. Tad kā tie ir apņemšanās solījumi tikai pēdiņās, tie nav īsti. Un arī komitejā mēs redzējām, ka atpakaļ uzņemšanas līgumiem attieksme ir visai savāda un kas zina, kā šis darbs vispār turpināsies tu, nākotnē. Un mēs vēlamies, lai būtu ziņojumi ik pēc sešiem mēnešiem, bet mēs vēl neesam par iepriekšējiem neko saņēmuši. Labi, tagad pāriesim pie nākamās darba kārtības punkta Eiropas aģentūras, kas darbojas brīvības, drošības un tieslietu jomā. Mēs runāsim par diviem jautājumiem - prezentāciju par patreizējo stāvokli par Lisabonas līgumu ietekmi uz ES aģentūrām un iespējams iedokļu apmaiņa ar pastāvīgās iekšējās drošības komitejas pārstāvi. Kolēģi, mēs visi zinām, ka nesen ir palielinājies Eiropas aģentūras skaits, kas darbojas brīvības, drošības un tieslietu jomā. Ir skaidrs, ka ir nepieciešams vispārīgs ietvars, lai ļautu veikt efektīvu sadarbību starp šīm aģentūrēm un nodrošināt labāku pāraudzību no Eiropas parlamenta un Nacionāla parlamenta puses. Šie jautājumi ir skatīti arī iekšējās drošības komitejā, jeb kozi, kā arī komisijas strateģiskajā plānošanā iekšējai drošībai. Eiropas parlaments jau ir lūdzis atzinumā par Stokholmas programmu skatīt visos jautājumus, it īpaši uh, attiecībā uz aģentūrām, kas būs tiks lisobonizētas, piemēram, Eiropols un Eirojust. Līdz ar to, ja mēs eh, nerīkojamies ātri, tad mēs nokavēsim pirmo gada dienu Lisabonas līgumam ne, un nebūs nekādu nozīmīgu uzlabojumu šajā situācijā. Mums būs uh, viedokļu apmainā Džīnu Lambertu, kurš ir Liba pārstāvis Eiropas aģentūra darba grupā, un tad mēs dosim kozi priekšsādātājiem vārdi Kukelberga kungam un komisijai. Tad Kukelberga kungs ir. Vispirms dosim vārdu Džinai Lambertai. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es neuzskatu sev par Libe pārstāvi, jo šī parlamenta darba grupa tāda in, starp institūciju darba grupa par aģentūrām, tur ir pārstāvi no politiskajām grupām. Uh, bet es esmu vienīgā tur, kas pārstāv Libe komiteju, jo ir citi pārstāvi no citām komitejām, bet lielāko, lielākoties tur ir tiek runāts par budžetu kontroli. Un tad runājot par to, kas notiek Lisabonas darba kārtību, pēc starp institucionālā darba grupa ar aģentūrām kas saistīta ar komisijas priekšlikumu. Kā jau teicu, ir pārstāvi no politiskajām grupām un pārstāvi no sekretariātiem ar konkrētām saitēm ar attiecīgām aģentūrām. Un, protams, Lība ir cieši iesaistīta šajā procesā. Un pamatojums šai darba grupai ir meklēt kopīgās lietas un skatīties, kā organizēt un izvērtēt aģentūru darbu un mēģināt rast kādus kopējus principus aģentūras struktūrā, darbībai un kontrolē. Jāsaka, ka aģentūras ir visai dažādas, kā mēs redzēsim, un viena no diskutētē, diskutētajām tēmām ir Eiropas parlamenta loma. Un viens no jautājumiem, kuru mēs cerams nākotnē skatīsim, ir tas, ko lūdz parlaments proti par aģentūru konsultāciju ar iesaistīto pušu struktūru, konsultāciju struktūru, un tie, kas tiešām ir in interesēti šajā tēmā, ir eh, komisijas izvērtējuma ziņojums pasūtīts par visām šīm aģentūrām. Tā kā tiem, kas eh, vēlās eh, kādu interesantu lasām vielu, nu, es gan to pati neieteiktu, bet, ja jūs vēlaties, varat to atrast. Lībē ir vēsture, kas tiks izplatīta, bet ir vairākas problēmas. Dažas no tām tika risināts mūsu darbā pie Stokholmas programmu 2009. gada novembrī, bet, kā jūs priekšētāji norādījāt, divas aģentūras Eurojust un Europols. Tagad tām ir tāds pamatlīgumu status 85. un 88. pantā. Tur tiek uh, skatīts arī jautājums par Nacionālo parlamentu lomu attiecībā uz izvērtējumu un par nacionālo aspektu dažu aģentūru darbībām. Un uh, arī šī komitejā ir jautājumi par nolīgumiem un sadarbību ar trešajām valstīm, un tas ir jautājums, kas šai komitejai ir ļoti svarīgs. Tāpat arī vispārīgi jautājumi par pārvaldību un parlamenta lomu tajā. Ir vairākas aģentūras, par ko cilvēki zina, piemēram, uzraudzības centrs narkomānijai un narkotikām. Mums ir pamatiesību aģentūra, kas pamatā skatās uz politikas virzieniem un skatās uz situāciju dažādās dalībvalstīs. Šai komitejai e, ir arī operatīvas aģentūras, par dažām no tām mēs runājām jau šorīt. Par Frontex, Bustilkungs, par to es sagatavoju ziņojumu un notiek tā pārvērtēšana. Ir arī Eiropols, kas tagad ir daudz ciešāk saistīts ar uh, pretterorisma, narkotiku apkarošanas un no organizētās noziedzības apkarošanas darbībām, un viņi var izveidot divpusējus un strateģiskus nolīgumus ar trešajām valstīm un organizācijām, ir padoms lēmums no 2009. gada, kur teikts, ka parlaments ir jāiesaista šī darba izvērtēšanā. Ir Eurojust, kas nodošu sadarbību starp tieslietu iestādēm ir SEPO policijas tīkls, kur tiek skatīta pārobežu sadarbība un apmācība. Drīz būs arī patvērumu atbalsta birojas, kas skatīsies uz praktisko sadarbību starp dalību valstīm un arī sadarbību trešajām valstīm spēkā esošo līgumu ietvaros. Mums ir arī administratīvā organizācija dažādām IT organizācijām, par kur runā Koelju kungs, par SIS un Erodāk, un par, ir arī Kavējas kundzes ziņojums šajā sakarā. Un kā jūs teicat, ir arī koordinācijas iestāde, kas eh, skatās uz kozī pastāvīgo komiteju par iekšējo drošību un viņi jau paši informēs, viņi skatās uz to, kā stiprināt sadarbību starp Eiropolu, Frontexu, Eurojustu, Sipolu un kopējo situācijas centru. Tā kā ir ļoti daudz dažādi veidi, kā šīs aģentūras darbojas. Tām ir dažādi uzņēmumi, mērķi, nedaudz atšķirīgas struktūras, starp institūciju darba grupa skatās uz tādiem jautājumiem, kas saistīti ar parlamenta pilnvarām, direktoru noklausīšanos. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams aizstošs atzinums attiecībā uz šiem direktoriem. Ir jautājumi par dažām aģentūrām attiecībā uz valdes locekļu iecelšanu ir jautājumi par to, kā veidot attiecības ar šīm komitejām, lai mēs būtu tādā stāvoklī, lai varētu veikt izvērtējumu šo komiteju darbam. Un tur ir parlamenta rezolūcija pagājušajā gadā par Stokholm progr Stokholmas programmu. Citu lietu starpā mēs aicinājām komisiju iesniegt priekšlikumu līdz 2010. gadam. Es nezinu, vai tas tiks izdarīts par uh, pārskatītu tiesisko ietvaru Eiropolam un Eirojustam, lai to saskaņotu sask ar jauno Eiropas Savienības tiesisko ietvaru. Mēs vēlējāmies pārskatīt mandātu pamattiesību aģentūrai, kur tiks iekļauta arī policijas un tieslietu sadarbību krimināla jautājumos. Mēs vēlējāmies arī pamatu likumdošanas priekšlikumā attiecībā uz parlamentu nacionālajiem parlamentiem tiecībā uz drošības un aizsardzības politiku. Un mēs vēlamies arī lielāku pieeju informācijai par aģentūru darbību, lai mēs varētu pildīt savu izvērtēšanas lomu un skatīties arī uz periodiskiem novērtējumiem par sasniegtajiem mērķiem daudzgadīgajai programmai, kas ir dažās no šīm aģentūrām. Mēs esam jau izteikuši konkrēts priekšlikums šajā sakarā. Un mēs šodien runājam par šo jautājumu nevis tādēļ, lai skatītu uz konkrētiem priekšlikumiem, bet lai mēs varētu varbūt rūpīgāk skatīties uz turpmākām diskusijām par aģentūrām un iespējām citu nākotnes aģentūrām un skatīties, kādas problēmas saistībā ar šo komiteju ir šī ietvarā. Ja mēs skatāmies uz sadarbību starp valdībām, tad tās būtībā ir Eiropas aģentūras. Līdz ar to ir jautājumi par to, cik lielā mērā jāiesaist e- Eiropas parlaments, lai nodrošinātu šo aģentūru Eiropizāciju saskaņā ar Lisabonas līgumu. Katrā ziņā ir lietas, ko varētu turpmāk skatīt starp institūciju darba grupā, caur sekretariātu vai caur politiskajiem pārstāvjiem, bet varētu būt arī, ka parādīsies jautājumi, ko vē, cilvēki vēlēsies skatīt tagad vai turpmāk attiecībā uz aģentūrām. Lies paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Kukoberga kungam došu vārdu. Viņš ir kosī pārstāvis. Pēc tam atklāsīsim arī komisijas pārstāvu, pēc tam arī kolēģis Jakolino pārņems vadības grožus pāris minūtēm, lai es arī varētu izteikties. Lūdzu. Kosību pārstāvim. Paldies priekšādātāji, dāmas un kungi. Gribēju izteikties pavisam īsi, dodot savu ieguldījumu, kas tad ir kosī viedoklis attiecībā uz aģentūrām. Atgādināšu, ka darbs, ko šīs aģentūras dara, protams, ir ārkārtīgi svarīgs, īpaši te runā par Eiropolu, Eirojust un arī Frontex, Sepol. Tas ir darbs, kam, protams, jāpaliek arī kosī uzmanības lokā. 2009, no 2010. gada janvāra kosī sanāksme tika arī tika runāts par to, ka šo iestāžu darbs uh, ir jāturpina atstāt arī Kosī pārstāvībā. Un Kosī grasās darīt visu, lai pārliecinātos, ka šīs organizācijas savā starpā um, atbilstīgi sadarbojas. Kosī pirmo reizi tikās martā, bija trīs sanāksmes Spānijas prezidentūras laikā. Četras, četru aģentūru pārstāvi tika uzaicināti uz šo sanāksmi kā novērotāji. Un tie ar vien aktīvāk piedalās šajās debatēs, kas norisinās kosī ietvaros. Šo trīs sanāksmu laikā ir ticis lemts par ļoti daudziem svarīgiem jautājumiem, un aģentūra loma, protams, ir pats galvenais atslēga elements šajās debatēs. Apriļa sanāksmē aģentūras lika priekšā dokumentu, kas jāsaka bija diezgan apjomīgs, un kurā bija apkopēti visi šie konverģences punkti sadarbībai starp aģentūrām. Domāju, ka šis, šo dokumentu tad varēja spriest vai nu tādās bilaterālās attiecībās starp divām aģentūrām vai starp visām šīm četrām aģentūrām bija norādītas jomas, kur varbūt būtu papildinošas kompetences, kur, zināmā mērā, kompetences varbūt arī pārklājās, un tika nakts klajā ar priekšlikumiem, kas ļaut situāciju atrasināt tā, lai visa šī struktūra būtu daudz atbilstīgāka, labāka, lai sadarbība būtu veiksmīgāka un optimāla. Šis dokuments tika apspriests arī pēdējā kosī sanāksme 25. jūnijā. Un Beļģijas prezidentūra nāk uz klajā ar vairākiem ieteikumiem ierosinot, ka aģentūras direktori varētu tikties regulāri, vismaz reizi gadā. Nu, man liekas, ka šādi tas ir par ratu. Pirmā šāda sanāksme notiks 2010. gada otrajā semestrī, to organizēs viena no aģentūrām, tas būs Eiropol šoreiz. Atvainojiet, Sepol tomēr būs tā organizācija, kas organizēs šo pirmo sanāksmi. Viena no aģentūrām būs kā rotējošā prezidentūra šai kosī struktūrā. Un tādā veidā tiks nodrošināta šī sadarbības uzraudzība. Beļģijas prezidentūra turklāt arī lūdz aģentūrām izskatīt visus priekšlikumus, kas iekļaut aprīļa dokumentā un sagatavot darba programmu. nepieciešams noteikti laika grafiku, ko tad aģentūras arī izmantos tālāk priekšlikumu īstenošā. īstenošanā. Nu, un, protams, ka Kosi uzraucīs arī šīs darba kārtības izpildi. Beļģijas prezidentūras laikā notiks četras sanāksmes, tā tas plānots. Pirmā no tām būs septembrī, nu, faktiski viena sanāksme mēnesī līdz gada beigām. Domāju, ka aģentūras sadarbības jautājums pilnīgi noteikti tiks skatīts regulāri visā šais sanāksmēs. Un mēs tiksimies ar visām interesētajām pusēm otrā semestra beigās. Cenšamies veicināt sadarbības ar dažādajām aģentūrām, vienlaikus pārliecināties, ka viņu darbības ir saskaņotas un konsekventas ka tās izriet no attiecīgajiem lēmumiem, kas tika pieņems 25. februārī. Un tomēr Kozī ik pa brīdim aicinās šīs četras aģentūras, vienalga vai tās piedalās sanāksmēs vai nesniegt savu ieguldījumu un nākt klajā ar atbilstīgu pienesumu, izveidojot stratēģiju iekšējai drošībai Eiropas Savienībā. šīs četras aģentūras tiešām ir tie stūrakmeņi šā, šim, šī jautājuma risināšanā. Paldies, saka priekšādātājs. Un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Almēdas kungs. Labrīt visiem! Komisija uzskata, ka ir nozīmīgi, lai parlamentārās prerogatīvas attiecībā uz Eirojust un Europolu darbību, e, ko ievieš Lisabonas līgums, tiek īstenots jau tuvākajā nākotnē, un šis darbs jau ir sācies, komisija sākus gatavot attiecīgos pasākums, kas novedīs pie juridiskās bāzes izmaiņām attiecībā šo divu aģentūru darbu. Un mans direktors šobrīd pat, jau rīt patieks ar šo komiteju pārstāvu un Eiropola valdības, eh, vadības pārstāvjiem, lai gatavotu tālākos pasākumus un izvērtētu to, kā tad Eiropola varētu mainīt šo likumdošanas pamatu. Kā norādīts rīcības plānā, ar kuru īsti tiek iznot Stokholmas programma, komisija ir paredzējusi, ka Eirojust komunikācija paziņojums tiks pieņemts 2011. gadā. Tur tiks iekļauti parlamentārieši, tātad viņu darbs iesaistīts Eirojus darbībā, un jums paziņojums tiks sniegts līdz gada beigām. Kas attiec uz Eirojust, paziņojumam sekos priekšlikums par jaunu regulu Eirojust laikam no 2012. līdz 2013. gadam, eh, bet, nu, ir vēl nepieciešams nedaudz laiks, ir vajadzīgs pārdoms, ir jā, jākonsultēs ar dažādām interesētajām pusēm, un tur tiks ietver tādi jautājumi, kā Eirojust kompetences, viņa kompetences uzsākt tiešā veidā kriminālu vajāšanu, ierosināt uh, apsūdzību, celt apsūdzību, piemēram, attiecībā par finanšu pārkāpumiem Eiropas Savienībām, tiesvedību iestāžu kon sadarbības stiprināšanu starp dažādām jurisdikcijām, un arī tur tiks runāts par Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu iesaistīšanu Eirojus darbības izvērtējumā. Attiecībā uz Eiropolu paziņojums par demokrātisko leģitimitāti nāks klajā jau šogad, uzsāksim izvērtējumu procesu šogad, un tas viss noslēgumā novedīs pie jaunas regulas projekta sagatavošanu 2013. gadā jo pašreizējais regulējušais ietvers uh, stājās spēkā tikai šā gada 1. janvārī. Kukelberga prezentāciju komentējot var tikai piebilst, ka mēs augstu vērtējam aģentūru prezentāciju kosī sanāksmēs, uzskatām, ka tas ir solis pareizajā virzienā. Mēs izmantosim šo attīstību, lai attīstītu tālākus priekšlikumus par sadarbību starp Frontex, Eiropolu un Eirojust un esam paredzējuši, tieši tā, ka tas paredzēts arī rīcības plānā par Stokholmas programmas īstenošanu, nākt klajā ar priekšlikumu par informācijas apmaiņas ar Pēropolu, Eiro Just un Frontex. Tas paredzēts 2011. un 2012. gadā. Paldies par uzmanību! Paldies, turpina priekšsēdētāji. Seši runātāji lūguši vārdu. Romero Lopes skundz pirmā. Paldies! Paldies Kosī pārstāvim par informāciju, ko jūs mums sniedzat. Paldies arī komisijas pārstāvim. Mēs patiešām priecājamies, ka aģentūras, Eiropola, Eirojust un abas pārējās virzas pāriet uz šo jauno darbības posmu un cerams, ka tas būs tāds jauns uh, cēliens viņu darbībā. Ceram, ka tās kļūs, efekt, kļūs efektīvākas savā darbībā un gribēju jums vaicāt kad kozī pārstāvim tieši. Kad runājam par Eiropas iekšējās drošības stratēģiju, vēlam, vēlējamies zināt, vai jūs. Vai mēs apzinoties, cik tas ir svarīgi, vai cik lielā mērā varam koordinēt izmeklēšanas dienestu darbu Eiropas Savienībā. Mēs zinām, ka ir ārkārtīgi grūti nodrošināt šādu iestādu izlūkošanas sadarbību dienesta sadarbību. Jo tur, protams, ir ļoti daudz arī delikātas informācijas, bet tas ir nepieciešams, ja vēlamies apkārtot dažādu veidu nozodzību, to starp organizēto noziedzību. Zinām, kāds ir problēmas šai jomā, jo koordināciju šais izlūkošanas dienas tos nav viegli nodrošināt. Mēs gribējam tāpēc vajadzēt, vai šī iekšējās drošības stratēģija paredz arī kaut kāda veida aspektus, kas saistīti ar izlūkošanas dienestu informācijas apmaiņu. Es saprotu, tas varbūt izklausās utopiski, bet. Uh, faktiski tas būtu nepieciešams. Ja varbūt šobrīd 16 izlūkošanas dienas tie savā starpā darbību nekoordinē, nedalās ar informāciju. Vai mēs varam pat sākt domāt vispār šai virzienā, kā jums šķiet? Vai mēs grasamies izveidot šādus ārkārt mehānismus sadarbības nodrošināšanai? Jums taču ir jāaptkaro terorisms, organizētā noziedzība, un to mēs šobrīd vēl nespējam darīt, jo nespējam koordinēt izlūkošanas dienas darbību. Kolēģi, priekšādātāji saka, varbūt mēs varētu atkal uzdot jautājumus grupās pa trim un tad dot um, šeit uh, paneļa dalībniekiem iespēju atbildēt uz tiem. Laika mums ir nedaudz, tāpēc šobrīd neierobežošu uzstāšanos laiku, bet tomēr, nu, gribētu, lai jūs ievērtu zinām pašdisciplīnu varbūt. Thanks. Um, being... Paldies! Esmu parlamentā nu jau vairāk kā gadu, ja precīzi tieši gadu aģentūras joprojām visu šī gada laikā man ir tāda kā mistērija. Ne tik daudz par to, kas attiec uz to e, uzdevumiem, bet vairāk runājot par šo kopējo loģiku, kāpēc mēs veidojam aģentūras. Kāds ir galvenais iemesls šāda veida struktūra veidošanai? Varbūt kāds var to precizēt. Kāda tad ir šī pievienotā vērtība aģentūrā? Kāpēc mēs veidojam ar vien jaunas aģentūras? Un tad tika pieminēts arī pārskatāmības jautājums. Mēs kā parlaments vienmēr pieprasam lielāku pārskatāmību, vēlamies tiesības kontrolēt aģentūru darbu, un es gribu zināt, kas tad mūs ierobežo šīs pārskatāmības principu īstenošanā, nu vai tās būtu juridisks, juridiski nosacījumi vai cita veida nosacījumi. Tātad to arī vēlējos uzzināt pavisam precīzi. Paldies! Paldies, Busutilkungs! Paldies priekšsādātāji! Paldies uzaicinātajiem runātājiem par viņu prezentācijām. Es piekrītu iepriekšējai runātājai. Aģentūras nu diena ir tāda tēma, kas mums ārkārtīgi nozīmīga, un tam vajadzētu atspoguļoties arī mūsu komitejas darbā. Domāju, ka parlamentārā kontrole ko mūsu komiteja īstenojas pāris, pār aģentūrām, kas ietilpst tās darbības kompetencē šajos trijos, četros gados, kopš darbojas šajā komitejā, nu nav tikusi īsti īstenota. Un tieši tāpēc mūsu uz, kā komitejas uzdevums ir pārliecināties, ka šī parlamentārā pārbauda tiešām iegūst jēgu. Uh, jo citādi jau nav nekāds jēgas vaidēt un sūdzēties par to, ka, lūk, aģentūra vadība pārņem to valdes, ka tās kļūst pārāk starpvaldībiskas. Un tagad, lūk, arī par to, ka tās savā starpā piemēram, darbojas kosī ietvaros. Bet tāpat laikā parlamenta loma it kā, nu, tomēr mazliet atstāta novārtā, un tas man satrauc, jo mēs taču esam Eiropas pilsoņu pārstāvi, un tāpēc mūsu pienākums ir pārliecināties, uh, ka notiek atbilstīga un konsekventa uzraudzība pašu aģentūru darbu. Kā to īstenot? Domāju, ka mums vajadzētu regulāri darbu kārtībā iekļaut ar to saistīts jautājumus, tā lai mēs šo parlamentāro pārbaudu tiešām arī īstenotu attiecībā uz katru no aģentūrām. Un, ja nemaldos, tad to kopā ir septiņas tās ietilp, tas viss ietilpst mūsu komitejas konkurencē, un līdz ar to mums būs ļoti plašas iespējas darba kārtībā, eh, nu, ik pa regulāram intervālam iekļaut šo aģentūru jautājumus. Un tad ar tām varam arī diskutēt katra gada sākumā, apspriest arī to un tām par nākamam gadam paredzēto darbības plānu. Līdz šim to neesam sistemātiski darījuši, un domāju, ka tā ir tāda kļūme no mūsu komitejas puses. Mums vajadzētu lūgt katrai no šīm aģentūrām ierasties šeit, gada sākumā ar sagatavotiem plāniem nākamajam gadam un ļautām mums pastāstīt, kā tad ir šie plāni, kas ir plāni, ko plānots darīt. Jo galu galā mēs esam arī budžeta lēmēja iestāde. Un, ja runājam par budžetu, tad gan viņi nāk pie mums un grib mūsu apstiprinājumu savu darbības budžeta apstiprināšanā. Un tāpēc ideāli to varētu kombinēt arī ar nākamā gada plānu izskatīšanu kopā ar šiem budžetu apspriešanām. Un tā vietā runāt ne tikai par skaitļiem, tad, kad runām šajā komitē par budžetiem, mēs vienlaicīgi varētu runāt arī par to, kas tad konkrēti paredzēts nākamajam gadam un kas slēpjas zem šiem skaitļiem. vēlējos izteikties tā plaši un skaidri par šo punktu, jo es domāju, ka mūsu komitejas uzdevums tiešām ir pārliecināties, ka šī kontrola tiek īstenot un gribēju arī lūgt kolēģis par to pārdomāt, tāpat arī uzaicinātos runātājus. Pavisam īsi vēl divi citi punkti, kas izrietē no šīm prezentācijām un par kurām vēlās saņemt nelielu paskaidrojumu. Pirmām kārtām šī koordinācija, datu koordinācija, komisijas pārstāvjums šis jautājums. Jūs eh, runājat par komisijas vēlmi virzīties uz priekšu jautājumā par aģentūru labāku koordinēšanu savā starpā, tajā brīdī, kad runājam par datu pārstrādi un apstrādi. Un tāpat laikā runājam par Frontex aģentūru. Tad neskādu iemeslu dēļ Frontex aģentūra netika iekļauta šai pārskatīšanā, un tai netika piešķirta šī datu pārstrādes funkcija. Un es gribēju vaicāt eh, komisijai, kāpēc tad tika izvēlēts tieši šāds ceļš attiecībā uz datu apstrādi, jo datu apstrāde taču tik un tā būs jāveic arī tā gadījumā, ja mēs runājam kaut vai tikai par koordināciju starp visām aģentūrām. Tad tika arī vairāk kārt eh, pieminē, pieminēts šis plašais biezais dokuments, kas tika likts priekšā kosī, to likuši priekšā aģentūras par to, kā tās varētu labāk sadarboties. Un tomēr šķiet, ka mēs šo dokumentu neesam saņēmuši. Uh, Un tāpēc, jāsaka, man ļoti grūti īstenot parlamentāro kontroli, ja mums netiek iesniegt šāda veida dokumenti. Un tas taču ir svarīgs dokuments. Kosī par to tiek spriests, un šeit ne. Tāpēc gribētu lūgt Kosī šo dokumentu, varbūt arī komisiju, pārliecināties par to, ka šāda veida dokumenti tiek nodrošināti deputātiem izskatīšanai um, īpaši šai komitejai. Paldies! Paldies, saka Intvalds kundze. Ar to pirmais jautājuma raids ir noslēdzies. Pirms došu vārdu Kokelberg kungam un Almēdes kungam. Atbildiet uz jautājumiem, kas tiem uzdoti. Es gribēju vajadzētu vēl kādas idejas par to, kā, kā tad īstenībā īstenot šo iekļaušanu darba kārtībā, aģentūra iekļau, darba apskatīšanu. Vai jums ir kāda konkrēta ideja, vai jūs vēlaties varbūt iekļaut šo jautājumu koordinātāru darba sanāksmes kārtībā? Uh, Lūdzu, nu, atzīmējiet sekretārāts. Jā, patiešām, turpina Bustilkungs, tiešām tas būtu ļoti lieliski, ja koordināri sanāksmē šo domu varētu apspriest, un tad mēs varētu nākt klajā ar sistemātisku plānu par to, kā parlamentāro pārbaudi īstenot attiecībā uz visām aģentūrām un kā šo pārbaudi integrēt komitejas darbā, nu, tad visam tādā konsekventā, nesaraustītā veidā, nevis tā uh, atlases veidā kaut kad šad un tad apskatīt kādas komitejas darbu. Tas nebūtu atbilstīgi. Nu, ja nav iebildumu un šķiet, ka tāda iebilduma nav, tad mēs tā arī darīsim. Almedas kungs, Kokilberkungs, jums abiem vārds. Kurš no jums vēlas izteikties pirmais, lūdzu? Komisijas pārstāvs. Izteikšos pavisam īsi par jautājumiem, kas šķiet tika adresēti man. Lielākā daļa no aģentūrām ir ļoti, ir, ir ļoti skaidri definētiem mērķiem un uzdevumiem. Mēs visi zinām, kāda ir Eiropola, Sepola, Eirojust un Frontex uzdevumi. Eiropola uzdevums ir vākt krimināla izlūkošanas datus un tos, šos datus un zināšanas izplatīt Eiropas Savienībā. Sepol uzdevums ir strādāt ar kārtības sargājušām iestādēm, Eirojust koordinēt tieslietu procedūras, kam ir pārobežu ietekme, un Frontex uzdevums ir aizsargāt mūsu robežas pret nelegālo migrāciju. Un tāpēc es ne, man jāiebilst par to, ka mēs nezinām, kādas tad ir šīs tieslietu un iekšlietu aģentūru uzdevumi. Kas attiec uz pārskatāmību? un īstenojamo kontroli, arī te man liekas, ka aģentūra, ko pazīst vislabāk, Eiropola, ir pilnībā pakļauta Eiropas parlamentam, tam ir pilna kontrola par šo aģentūru, Eiropola var atsaukt vadības personālu uh, katrā laikā, lai to iztaujātu, un te nonāk pie nākamā bustila minētā punkta, kas, manuprāt, ir ļoti loģisks un saprātīgs. Šo, komunika, šo paziņojumu sagatavoju sagatavoju, strādāju tieši ar Eiropolu un ar kolēģiem runājot, secināju, ka tiešām arī Nacionālā parlamenta un Eiropas parlamenta ziņā ir izveidot šo tradicionālo ritmu, šo sistēmu, kā kontrola tiek īstenota. Un tad pēc tam uh, pārliecināties, ka tas tiek īstenot, jo nu, nevajag vienmēr jau tieši likumdošanas izmaiņas. Reizēm pietiek ar šādām prerogatīvām, un ļoti daudz, kas jau ir sasniegts, izveidojot vienkārši šādu veidu tradīciju jeb pieradumu, ka nu, tieši regulāri ierodas pārstāvi no aģentūrām un klāsta par aģentūru darbu. Un tādā veidā šī kontrola arī tiek īstenota. Visbeidzot, par Busutilkungu jautājumu. Jā, tas bija Malstrēms kundas lēmums šobrīd nedot Frontex funkciju apstrādāt personu datus. Tā brīdī, kad tie nodarbojas ar robežu intervencēm. Uh, Eiropola savukārt ir saņēmis šādas tiesības vākt personu datus krimināla izlūkošanas nolūkos, lai cīnītos to starp arī pret noziegumiem, kas notiek pie robežām. Un mums ir arī šis eh, politiskais uzdevums, kur runājam par politisku, politikas, eh, politiskas informācijas apmaiņu Un pēc pāris gadiem arī šā saistībā būs arī attiecīgi priekšlikumi. Un tas ir viss, ko jums šobrīd var pastāstīt. Paldies par uzmanību. Paldies, Kokilberkungs. Paldies, priekšsādātāji. Atbildēšu uz man uzdotajiem jautājumiem, nu cik tas ir manā kompetencē, protams, esmu kosība pārstāvs, kā jūs zinat, priekšsādātājs. Es jums jau paskaidroju, kādu uzmanību Kosija pievērš darbības eh, saskaņotībai starp dažādām aģentūrām. Es arī runāju par to, ka vēlamies mm, šo, šo aģentūru darbu saskaņot. Lopes kundze uzdeva jautājumu par to, kā notiek informācijas apmaiņa. Dokuments, kas tika izstrādāts aģentūrās, šais četrās aģentūrās, un kur runāts par šiem konverģences punktiem, uh, un par to, kā šīs aģentūras varētu labāk bilaterāli vai daudzlaterāli sadarboties, protams, ir tieši saistīts ar informācijas apmaiņas punktiem. Un šo apmaiņu īsteno šīs četras aģentūras. Un jautājums, jāsaka, ir ļoti plašs Jo līdz ar to š, šī informācija ir jāsadala starp dažādām tiesību sargājušām iestādēm, tiesību sargājušām iestādēm, un tas ir ļoti plašs jautājums, un kā tāds tas vēl nav kosī izskatīts, jo, jo ne jau kosī lēm par aģentūru kompetencēm, ne jau kosī lēm par aģentūru dibināšanu un uh, koordinēšanu, bet no mūsu pieredzes uh, varam secināt, ka šis jautājums ir sarežģīts un ka sastapsimies ar tādu pašu problēmām kā jūs, kā pārliecināties, ka šī policijas informācija un uh, visu citu informācija tiek iekļauta eh, tai struktūrā, kas ļauj kopumā apkarot noziedzību. Tas, zināmā mērā, ir tā kā tāda milzīgas informācijas krustceles, jo šo aģentūru ir daudz, un tāpēc varbūt ir vajadzīgs šis uh, koordinācijas punkts, dienests tāds kā atbalsta punkts, kas no vienas puses sniedz administratīvu palīdzību, no otras puses šo informācijas apmaiņas punktu. Un lūk, un tad šis, šis krustcēla, šis krustpunkts var ļaut secināt, ka lūk, ir radies kaut, ir radies kaut kāda veida apdraudējums vai nu valstī, vai kādam pilsoņu grupai, vai tam līdzīgi. Man nav informācijas šobrīd par līdzīgu veidu sadarbības platformu Eiropas Savienības līmenī. Uh, Bet faktiski ar to mēs ejam vēl tālāk par tādu parasto kosī kompetenci, kas tika 25. janvārī noteikts, februārīs atvainojos, kas attiecas uz, uz kosī. Uh, mēs paši vēlējamies būt šeit un runāt par jums uh, gan par šo vienošanos starp aģentūrām, arī pastāstīt, ko darām un ko grasamies darīt. Un uh, ko grasamies darīt Beļģijas prezentūras ietvaros jau 25. jūnijā mums bija tikšanās, un tur tika Kosija delegācija liks priekšā no Beļģijas prezidentūras puses, kā tad būs šī tālākā darbības programma. Mēs ierosinājām Kosija programmu, kas faktiski iet tālāk nekā Beļģijas prezidentūras darbības laiks. Tātad tas jau iekļaus nākamās vēl divas prezidentūras, un tā tāda plaša trio sadarbība lai nodrošinātu arī tādu nepārtrauktību mūsu darbībā. Beļģijas prezidentūras programmas darba ietvaros, un tas man šeit būtu jums jāpastāsta, grasamies eh, arī nodrošināt šo nepārtrautīgu un sā, turpināt to darbu, ko sākam jau ar Spānijas eh, kolēģiem esam vairākus pasākumus jau uzsākuši, tos arī turpināsim, un attiecībā uz aģentūrām pasākto es jau jums izklāstīju. Tas dos savu ieguldījumu šai iekšējās drošības politikā Eiropā, un tā mums būs jādefinē. Un tas šim ierosinājumam gan jānāk no komisijas, un tas būs šī gada oktobrī, novembrī, tātad tā būs šī iekšējās drošības stratēģija. Turklāt, eh, kā Beļģijas prezidentūra, mēs arī ierosināsim tās tēmas, kas mums ir ārkārtīgi tuvas, kas svarīgas un par kurām eh, kosī tad nu vajadzētu arī apspriesties, un tāpat laikā arī septembrī eh, nākamajā kosī sanāksmē varēsim likt kopā šo programmu un arī dažādus eh, pārstāvis uzaicināt kosī gan no komisijas, gan aģentūras, gan no ģenerāla sekretariāta, tā, lai tie dotu savu ieguldījumu šīs darba programmas veidošanā. Nu, tā, lai šīs idejas tātad nāktu jau no pašas apakšas, tātad no apakšas uz augšu vērsta pieeja. Tātad tēmas, kas, kas ir būtu jāskata un eh, ko šīs pro, projekta grupas tad varētu arī apspriest. Un eh, dalību valstīm arī šeit ir savi interese. Un eh, jāveido tāpēc šāda darba grupa, kas arī domā par to, kas, kas kosī kompetencē tiktu iekļauts. Tie, kas vēlas, tie var, varētu šajās sanāksmēs piedalīties, nāk klajā ar saviem apspriedumiem, apsvērumiem un ierosinājumiem eh, par to, eh, ko tad Kosī skatīs. Tātad šīs tēmas, apspriežu tēmas un debašu punkti lai dot jums priekšstatu par tām tēmām, ko grasamies Beļģijas prezidentūras laikā ierosināt, tātad visam nākamajos sešos mēnešos, eh, var teikt tā, ka, piemēram, eh, par narkotiku paktu tiks runāts, darbs pie SIS sistēmas, tātad 26 pasākumi pie robežām, kas saistīti, pasākumi pie robežām, kas saistīti ar nelegālās migrācijas apkarošanu. Mēs arī uzsāksim Eiropas uh, noziedzības eh, izlūkošanas modeli. Tas ir tāds arhitektūras modelis, par kurā sākām runāt jau 2006. gadā. Tā pamatā ir harmonizēšanas pasākums uh, par ko jūs jau esat runājuši un par ko jau, par ko runāsim tieši tagad Beļģijas prezidentūras laikā un kuras mēģis ir pie, pieņemt metodoloģiju, kas būtu tāda nemainīga, standartizēta, lai nodrošinātu iekšējo drošību. Nevis eh, darīt to, piemēram, tā tīri empīriski, katrs savā veidā, un tas nebūtu īsti pamatot. Tātad mums ir diezgan plašas ambīcijas izveidot šādu politisku ciklu attiecībā uz iekšējo drošību Vēlamies tātad veidot šo harmonijas koncepciju, kas būtu tīri tā metodoloģiski noteikts, un tas varētu nu, vērsties pret tiem krimināliem elementiem, kas rada visvairāk bažu, tad noziedzības apkarošana, un tad izstrādāt arī rīcības prādu, eh, rīcības plānu, kur būtu noteikti zināmas prioritātes, un tad šīs prioritātes varētu attiecīgi arī īstenot. Mēs turklāt Beģijas prezidentūras laikā eh, Kosī ietvaros atbalstīsim kos, Kospolu projektu izvērtošanu. Esam to pievienojuši Eiropolu kompetencēm, izveidosim pamatnostādnes par to, kā policijas spēkiem sadarboties, apvienot spēkus, piemēram, muitas darbības ietvaros. Vēlamies pieņemt tātad šādas vadlīnijas, kas tad tiktu izplatīts visās dalību valstīs un dotu padomus policijas spēkiem eh, un tie, tie ļautu rīkoties pēc vienotas metodas ar vienādām atskaitīšanās pracībām, ar vienādu informācijas izmantošanas metodiku un tam līdzīgi. Tāpat arī sekosim visām tām darbībām, kas tiek kopīgiem spēkiem plānots Eiropas Savienībā. Un šīs operācijas nevienmēr ir tikai tīri policijas, kas pēc savas, eh, pēc savas darbības apmēriem un tāpēc mums jādomā par šo globālo e, iekšējās drošības struktūru, jo tā, e, tā ir tāda pieeja, ko izmantosim, kas ir integrāla un arī integrējoša. Tajā jāiekļauj visi šie atsevišķie aspekti, jāņem vērā visu iesaistīšo pušu viedoklis, tad, kad cenšamies apkarot noziedzību. Tātad ir gan policija, bet ne tikai policija, protams, arī ties, tiesu iestādes, administratīvās iespējas, iestādes, kam ir ļoti būtiska loma. Uh, nu, piemēram, eh, robežu kontrolas iestādes, muitas iestādes un tam līdzīgi. Lūk, tāds, nu, īss varbūt ieskats tajā, ko domājam darīt turpmāko sešus mēnešus, bet tātad sīkāks paziņojums par šīm tēmām nāks klajā 6. Nāksim klajā 6. septembrī šogad. Paldies! Um... Paldies! Ir pieteikušies vēl seši runātāji, septiņi runātāji. Ja vēl kāds vēlas izteikties, Nē, tad eh, es slēdzu runātāju sarakstu. Vēlreiz vēlētos jūs eh, būt lūgt jūs būt disciplinētiem un izteikties neilgāk kā trīs minūtes. Demērs kungs, Dievs Demērs kungam nākamajam vārds. Paldies, priekšādētāji! Es piekrītu Saimonu, es piekrītu viņa paustajai idejai. Manuprāt, nav pietiekami labas parlamentāras pārbaudas sistēmas pār aģentūru darbu. Mums vajadzētu domāt par to, kā veikt šādas pārbaudas. Kopienas metoda, ko mēs piemērojam, eh, balstās uz eh, pieklājību. Mēs vienkārši pastāstam, ko mēs darām, un jūs mums pastāstāt, ko jūs darāt. Bet nav nekādas kopējas metodoloģijas. Ja runa par Lambērs kundzes teikto, Kukelberga kunga teikto, tad uh, es uh, gribētu zināt, kāpēc mums nav informācijas centra kozi ietveros. Lūdzu, paskaidrojiet mums, kāpēc uh, eh, sitcen nav iekļauts uh, kozī. Nākamais. Lambērs kundze paskaidroja. Viņa runāja par to, ka aģentūras ietekmē šo komiteju. Taču šajā komitejā mēs nerunājam tikai par eh, drošības jautājumiem un tieslietām. Mēs runājam arī par pilsoņu brīvībām. Mums ir jādomā arī par personas datu neaizskaramību. Kopā ir 11 aģentūras, eh, pār kurām mums būtu eh, jāveic uzraudzība. Tika jau pieminēta Eiropola demokrātiskā leģimitāte. Ja runa par drošības jautājumiem un drošības iestāžu leģitimitāti, tad tas pirmā kārtām ir saistīts ar eh, pastāvošajām uzticēšanās attiecībām starp eh, uzraugu, personas datu uzraugu. Ir jānodrošina līdzsvars starp eh, pilsoņu brīvībām no vienas puses un drošību no otras puses. Tieši sabiedriskajā sfērā, ja mēs runājam par drošības jautājumiem, tad parlaments vienmēr vēršas pie datu aizsardzības uzrauga un pie viņa lomas aizsargot datus. Es neg aizsargāju datus, es negribētu teikt, ka šim datu uzraugam vajadzētu būt uh, kozī ietveros, bet viņam vajadzētu noteikti saņemt informāciju par kozī paveikto, vajadzētu nodrošināt regulāru informācijas apmaiņu starp viņu un kozī. Uh, Es domāju, ka tas ir saistāms ar demokrātisko leģitimitāti, un ne tikai Eiropola demokrātisko leģitimitāti, uz kozī kā tādi demokrātisko leģitimitāti. Ir jāatcerās, ka Eiropolam ir sava iekšējā struktūra, kā tiek pārbaudīti personas dati, taču ar to, šo struktūru nepietiek. Nepietiek, ka šāda struktūra pastāv tikai iekšēji. Ir jārada uzticēšanās šīm aģentūrām, un, lai to panāktu, mums ir vajadzīga caurredzamība. Vēlētos atgādināt, ka datu uzraugam ir jābūt pārstāvētam. Ir jānodrošina regulāri labi kontakti starp kozī un datu uzraugu. Lielas paldies, Dievs, Demēras kungam. Es patiešām piekrītu, ka Sicen jau gadiem ilgi ir uh, tiek uzskatīts par eh, neidentificētu lidojošu objektu, par NLO, un eh, šķiet, ka ir kaut kāda 110 Eiropas Savienības amatpersonas, kas tur strādā, bet eh, šķiet, ka tā ir tāda kā dāvanu kaste ar lielu jautājumu zīmi, neviens nezin, kas tur īsti ir iekšā. Plotras kundzē vārds. Paldies! Jautājums Kozī priekšsēdētājiem. Uh, Šīs darbības, ko jūs tikko aprakstījāt, un uh, projekti, tie ir uh, ietverti arī dalībvalstu dienesti, tā skaitā izlūkošanas dienesti. Es gribētu viņam uzdot jautājumu, kā viņš tiek eh, galā ar praksi, kas vēl ar vienu ir pretiesiski attiecībā uz izlūkošanas dienestiem dalībvalstīs. Cilvēktiesība organizācija Human Rights Watch atkal ir dokumentējusi šādus faktus. Ir identificēti vairāki gadījumi, kad izlaukošanas dienesti, tā skaitā dalību valstu tradicionālajie dienesti, izmanto pierādījumus, kas ir iegūti spīdzināšanas ceļā. Tas viss tiek darīts it kā, lai apkarotu terorismu. Manuprāt, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Galu galā Lisabonas līgumam stājoties spēkā, aģentūras ir atbildīgas un eh, tām ir saistošas visas tiesības, kas ir iekļautas pamatiesību hartā. Es ceru, ka cilvēktiesību tiesa Strasbūrā atrisinās eh, šo ļoti svarīgo jautājumu. To ilustrē arī Frontex darbība. Mēs par to runājām arī ar Busutila kungu. Galu galā ir jādomā par ārējo robežu aizsardzību un par dalību valstu suverenitāti. Ir jāatcerās, ka Frontex dara daudz vairāk kā tikai koordinācijas darbu. Līdz ar to tā būtu tāda kā iniciatīvas uzņemšanās gan Frontex, gan arī citām aģentūrām. Tagad uzdošu jautājumu komisijai. Kādi procesālie mehānismi ļauj palielināt at aģentūru atbildīgumu, ja ir runa par pamatiesībām? Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Nesmu dzirdējusi, ka Kozī priekšādētājs atsauktos uz šo punktu. Uh, Mūsu dalību valstu izlūkošanas dienesti vēl ar vienu nav mācījušies no savām kļūdām, no šīs pretiesiskās prakses, kas ir atklāta. Tiek veiktas pretiesiskas darbības ar mērķi apkarot terorismu, piemēram, ārkārtas izdošana, šie pārlidojumi un tā tālāk. Mums ir jāatcerās arī par datu aizsardzību. Ir dažādi mehānismi un procedūras, uh, Ja ir runa par darbības koordinēšanu, tad mums ir jāsaprot īsti, ar ko eh, Kozī nodarbojas. Paldies šajā jautājuma kārtā pēdējais izteiksies Aleksandrs Alvāro. Lielas paldies, priekšēdētājs kundze, es izteikšos pavisam īsi. Es atbalstu Saimona priekšlikumu, un es eh, arī gribētu, lai šīs koordinātori izteiktās idejas par parlamentāro pārbaudu sistēmu arī realizētos, bet, protams, ka pieeja ir jābūt realistiskai. Uh, Ja mēs pastamās uz vāciešiem, kad viņi runā par aģentūrām, tad īstenībā um, budžets, kas tika nodrošināts aģentūrām, tiek pāraudzīts no parlamenta puses, ir nodrošināta parlamentārā pārbaudas sistēma, un ir paredzētas iespējas, kā mēs te varētu piedalīties. Bet uh, Varbūt eh, kāds parlamentārietis varētu pieraud, piedalīties valdē vai tiktu iesaistīts organizācijas darbībā kādā citā veidā. Pavisam īsts jautājums Almeidas kungam. Esmu dzirdējis par ieteikumiem attiecībā uz Eiropolu un tā izmaiņām. Vai tiks izdarītas izmaiņas Eiropola amatpersonu statusā attiecībā uz viņu imunitāti? Es domāju, ka jau pašā sākumā uh, Eh, tika teikts, ka Eiropola amatpersonām vajadzētu piešķirt imunitāti. Tagad tiek piešķirtas arvien vairāk operacionālas pilnvaras. Ir jāatcerās, ka šīm amatpersonām vajadzētu nodrošināt arī imunitāti visā Eiropā. Kukelberg kungs, vai jūs vēlēties atbildēt kā pirmais? Es varētu daļu daļēji atbildēt uz eh, jautājumu, ko uzdeva Dievs Dalmēras kungs. Par to, ka Sitsen vajadzētu iekļaut kozī. 2010. gada februāra lēmums neparedz, ka paredz uzaicināt attiecīgo organizāciju pārstāvis – un nodrošina to dalību. Te ir pieminēts uh, Eiropols, Eirojust un Frontex. Sicen arī var tikt uzaicināts, jo šajā tekstā ir paredzēta iespēja uzaicināt arī citas organizācijas. Tas nozīmē, ka nav nekādu iemeslu to aizliegt. Proti, ja kādā darba kārtības punktā ir vajadzīga sicena dalība, tad sicena var uzaicināt. Kozī lēmums nosaka, ka Sicina var piedalīties tikai kā novērotājs. Tagad atbildēšu uz Flotras kundzes jautājumu. Nezinu, vai tas, ko jūs pieminējāt, attiecas uz Kozī. Tas ir saistīts ar aģentūru darbu vienošanās starp aģentūrām un dalību valstīm, veids, kā tās, tie, šīs vienošanās tiek noslēgtas, tiesības un pienākumi, ko uzņemas uh, konkrētie cilvēki. Te ir runa par dalību valstu praksi un par dalību valstu tiesību aktiem. Dalībvalstīs nepastāv vienāda situācija attiecībā uz to, kā rīkojas eh, un funkcionē policija un izlūkošanas dienesti, un arī attiecībā uz viņu piemērotajām metodēm. Es šeit nevaru jums eh, sniegt pārskatu salīdzinošajā jurisprudencē, bet manā uh, eh, pieredze arī attiecībā uz Beļģiju norāda uz to, ka, piemēram, Beļģijā mums ir tiesība akti, kas paredz vairākas procedūras policijas izmeklēšanai, bet uh, izmeklēšanas, izlūkošanas dienestiem ir citas metodas. Tas ir noteikts mūsu likumdošanā, taču citās dalībvalstīs iespējams ir savādāki tiesību akti. Katrā valstī nepastāv pamats uh, noteikt, ko drīkst darīt policija vai ko drīkst darīt izlūkošanas dienesti, bet īsnībā ar kozītam nav nekāda sakara. Je peux peut-être, pour terminer cette intervention, vous... Varbūt noslēgumā es varētu jums vēl nolasīt eh, izrakstu no dokumenta, no četru aģentūru kopējā dokumenta, kur ir runa par šo aģentūru konverģenci un iespējamo sadarbību un uh, pienākumu harmonizēšanu. Tad es nosīšu šo tekstu angliski. Pamatiesību ievērošana tiesiskā sadarbībā, eh, Eiropas Savienībā. Pamatiesību ievērošana ļauj tiesību aizsardzības iestādēm nodrošināt uh, harmonizāciju Eiropas Savienībā. Stokholmas programmā ir uzsvērta nepieciešamība nodrošināt, lai pamatiesības tiktu ne tikai aizsargātas, bet arī aktīvi veicinātas. Tā ir kopēja pieeja attiecībā uz uh, pamattiesību nodrošināšanu. Tas ir jādara visās darbībās, ko veids aģentūras. Tiesību iekšlietu un a, tiesību un iekšlietu aģentūras Tieslietu un iekšlietu aģentūras. Šajās metodēs ir jāiekļauj uh, salīdzinoša kontrole, atskaiša un mācību mehānismi. Tāpat šajām aģentūrām ir jāsniedz atbalsts, to varētu sniegt pamatiesība aģentūra. Pamatiesība aģentūrai vajadzētu nodrošināt spēcīgu lomu. To pieprasa arī Stokholmas programma. Viss, paldies. Paldies, Almēdas kungs. Tagad atbildēšu uz Flotras kundzes jautājumu no savas puses. Attiecībā uz pamatiesībām un Eiropolu, tad īsnībā šo jomu pārzinu vislabāk. Uh, vienīgās pamatiesības, ko Eiropas Savienība varētu pārkāpt, ir eh, personas datu aizsardzība. Ko tad Eiropola dara? Eh, dalībvalstīm ir pienākums informēt Eiropolu, ja ir runa par eh, kri kriminālu nodarījumiem pārobežu jomā. Šeit neobligāti runa par personas datiem, te ir runa par tieši kriminālu informāciju. Uh, Eiropol apkopo informāciju no visas Eiropas Savienības, cenšas eh, noteikt šeit eh, saiknes, eh, veic krimināltiesisku analīzi, un tad šī analīze ir jānodod policijas spēkiem konkrētajā dalībvalstī. Tā ir tad kā relēja funkcija. Īsnībā tās ir vienīgās tiesības, ko kaut kād, kaut kādā veidā varētu pārkāpt, proti personas datu aizsardzība. Eiropola ir ieviesta sistēma, uh, ko, um, kur es gribētu teikt, ka 70% no Eiropā nolēmumiem attiecas tieši uz personas datiem. Eiropā noteikumi ir ļoti strikti, ir paredzēta arī uh, ko konkrēts kontaktpunkts, lai varētu kontrolēt ka uh, šīs pamatiesības, personas datu aizsardzība tiek pietiekami ievērotas. Šajā sakarībā interesanti arī ir piezīmēt, ka pašlaik izskatās tā, ka Eiropola tiesības, ņemot vērā Lisabonas līkumu ņemšanos spēkā, stāšanos spēkā, ka īsnībā Eiropolam vairs nevar piešķirt citas pilnvaras. Pašlaik atrodamies tādā situācijā, kur Eiropola var darboties tikai kā aģentūra, kas apkopo informāciju un nodot to tālāk attiecībā uz kriminālu noziegumiem. Un vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka vienīgās tiesības, ko Eiropola varētu pārkāpt, ir personas datu aizsardzība. Pašlaik neizskatās, ka Eiropola varētu iegūt citas izpildu pilnvaras. Viss tas, protams, ir atkarīgs no uh, politiskiem lēmumiem, taču pamat ir noteikti Lisabonas līgumā. Attiecībā uz Alvaro kunga jautājumu par imunitāti, protams, ka mēs to ņemsim vērā. Tas būs viens no elementiem, ko mēs uh, ievērosim arī attiecībā uz likumdošanas reformām. Rīt pie mums ieradīsies arī daži no jūsu komitejas uh, dalībniekiem. Uh, tāpat arī Malmstrēmas kundze, Mal Eiropola pārstāvja, Lībes komiteja un Eiropola direktors visi ir paziņojuši, ka viņi vēlas veikt Eiropola izvērtējumu arī attiecībā uz demokrātisko leģi leģitimitāti. Tas viss notiks jau šogad. Uh, Eh, rītdien šajā manis pieminētajā sanāksmē mēs arī izskatīsim procedūru, un, kā jau es teicu, daži jūsu komitejas locekļi arī tur piedalīsies. Tas nozīmē, ka jūs paši arī varēsiet dot savu ieguldījumu attiecībā uz kritērijiem un uz pamatiem, kā mums vajadzētu izvērtēt Eiropolu, ņemot vērā arī priekšā stāvošās reformas. Es arī saprotu, ka jūs ļoti interesē imunitātes jautājumu, jūs jau paši uh, izteicāties par eh, šiem punktiem. Protams, ka mēs tos neaizmirsīsim. Lielas paldies, eh, kolēģi! Došu vārdēt runātājiem atkal vienai jautājumu kārtai un vēlreiz gribētu jūs aicināt izteikties pēc iespējas īsāk. Ja Kulīno kungs lūdzu. Jā, es izteikšos īsi. Ar lielu uzmanību noklausījos eh, prezentācijas par to, ka ir jāstiprina aģentūru koordinēšana, koordinācija, tā lai nodrošinātu informācijas apmaiņas plūsmu un lai varētu izvērtēt katras aģentūras darba rezultātus. Piekrītu Busitila kungam un Diezde Mēres kungam. Piekrītu viņu paustajiem principiem, proti kā aktivitāšu programmas un resursi, līdzekļi, rezultāti ir eh, jāizmanto, un šie rezultāti ir jāpaziņo mūsu komitējai, tā lai mēs varētu veikt um, parlamentārās pārbaudas procedūras. Man ir vēl kas piebilstams. Man ir liels prieks, ka tagad lielāka uzmanība tiks pievērsta narkotiku tirzniecībai. Mums uh, vajadzētu pievērst uzmanību tam, kā narkotikas nokļūst Eiropas Savienībā. Lielākā daļa no tām nonāk tieši caur Magribas valstīm. Es domāju, ka mums vajadzētu izskatīt šādus jautājumus. Ja runa par mācībām, tad mums ir jādomā, kur tad, kuri tad ir atbildīgi par mācībām. Tie visticamāk ir tie, kas ir vadošajos amantos aģentūrās. Mums ir jādomā arī par lēmumu pieņemšanas procedūrām. Mums ir jānodrošina vislabākie tiesiskie pārstāvji šīm aģentūrām, tā lai mēs varētu salīdzināt programmas un rezultātus. Mums ir jā, jādod uh, mūsu piekrišana šo aģentūru vadītājiem. Nu, izskatās, ka te būs atkal tikai skaisti vārdi, nekas vairāk nenotiks. Uh, Jā, protams, ka tuvināšanās starp dalībvalstīm arī būtu vajadzīga. Tas ir visnotaļ konkrēts mērķis, un galu galā aģentūras arī varētu dot savu ieguldījumu. Mēlā Braunskungs un pēc tam Baronis Lutforda. Jūs vairs nevēlaties izteikties. Labi, dod vārdu Brauns kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Varbūt mums nevajadzētu uh, balst, balstīties tikai un vienīgi uz aģentūru darbu, lai nodrošinātu iekšējo drošību. Mums ir jādomā par to, ka, kas tad ir cēlonis šiem draudiem drošībai. Mums vajadzētu apstādināt pašreizējos karus pret musulmaņu valstīm, piemēram, karš Afganistānā. Mums vajadzētu plānot jaunus, piemēram, karu Irānā. Šie kari tikai veicina vardarbību un vardarbīgus nolūkus gan musulmaņu vidū, gan viņu mājās, gan arī šeit. Negribētu šeit vārdu, lietot vārdu radikāls. Tāpat mums ir jādomā par politiku tuvajos austrumos. Tā rezultātā Eiropas valsts tiek uzskatītas par protagonistiem šajās briesmīgajā konfliktā. Mums vajadzētu pārtraukt arī importēt cilvēkus no šīm valstīm, kas rada tik liels terorisma tīklus, vai arī cilvēkus, kas iesaistās organizētajā noziedzībā. Uzskatu, ka šie profilakses pasākumi būtu labāki nekā uh, Uh, represīvākas politikas ieviešana pret visiem aizdomās turētajiem un ne tikai. Paldies! Pēdējā runātāja manā sarakstā ir Lutfords kundze. Paldies, priekšēdētāji! Divi jautājumi. Pirmkārtām, es gribētu zināt, vai Kozī uzskata korupciju par lielu iekšējās drošības apdraudējumu kā tādu jo galu galā korupcija tiek saistīta ar organizēto noziedzību. Mums ir paredzēta arī kāda ziņojuma prezentācija šajā ziņojumā, šajā komitejā par saikni starp organizēto noziedzību un korupciju. Ir patiešām piedējoši, cik liela ir korupcija policijas spēkos Eiropas Savienībā. Tie ir saskatām saikni arī ar prostitūcijas tīkliem. Te ir runa arī ar politisko patronāža par virtuālu drošības sistēmu, par korupciju, kas ir eh, visās institūcijās valstī, tā skaitā arī tiesība aizsardzības institūcijās, tā skaitā policijā. Tātad mans jautājums ir, vai korupciju jūs uzskatāt par pietiekamu lielu draudu, un es, protams, paredzu, ka tā tam vajadzētu būt. Un ko jūs darāt šīs lietas sakarā? Nākamais apdraudējums. Šādu jautājumu uzdevu uh, komisārei Malmstrēmai un Beļģijas prezidentūras pārstāvjiem. Pateicoties State Watch, esam ieguvuši informāciju par uh, diskusijām, kas notiek padomē par datu apmaiņu par radikāļiem. Es jau teicu, ka šis vārds iespējams ir nepareizi izvēlēts. Es nepiekrītu cilvēkiem, kas iestājas pret globalizāciju, taču neuzskatu, ka viņi rada terorisma draudus. Tātad mans galvenais jautājums ir, vai jūs pievēršat uzmanību galvenajiem apdraudējumiem drošībai? Ko Kozī domā par informācijas vākšanu par protestētājiem un demonstrantiem? Paldies! Pirms došu vārdu mūsu runātājiem atbildēji. Man ir jūs jāinformē sekretariāta vārdā, ka mūsu regulārā apvienotā parlamentārā sanāksme 4. un 5. oktobrī ir eh, cita starpā paredzēta arī demokrātiskā atbildīguma jautājumiem Eiropas Savienības aģentūrās. Un varbūt mēs tiksimies ar šiem pašiem runātājiem jau atkal oktobrī. Amēdis kungam nav daudz sakāmā. Jā, nu, ļoti labs noslēgums. Kukulbēra kungam vārds. Peut-être des éléments de réponse aux, aux, aux deux derniers. Es mēģināšu atbildēt pēdējo runātāju jautājumiem. Vispirms eh, šīs pārmetums, ka trūkst drošības. Vēlos teikt, ka kozī un dienestos, kas ir atbildīgi par šo fenomenu apkarošanu, mēs piešķiram prioritāti preventīviem pasākumiem. Manuprāt, eh, preventīvi pasākumi ir vissvarīgākie. Es jau no sākuma runāju par integrētu politiku cīnoties pret noziedzību un drošības trūkumu, ņemot vērā visus dienestus un visus elementus, kas ir iesaistīti gan tieslietas, gan sodu sistēmu, bet arī jāskatās uz pašu sākumu, uz cēloņiem, tad mēs varam runāt par preventīviem pasākumiem. To mēs skatāmies cilvēkiem, kas ir nestabilā situācijā, uh, parūpēties par šādiem cilvēkiem un nodrošināt, ka viņi nākotnē nekļūst par likuma pārkāpējiem. Un, manuprāt, tad, ja tiek iesaistīta kāda kārtības sargājušā iestāde, tad tas nozīmē, ka kaut kas nav izdevies jau agrāk. Otra atbilde attiecībā par korupciju. Jūs jautājāt, vai to mēs uzskatām par nopietnu apdraudējumu Eiropām. Nu, intuitīvi es vēlētos atbildēt jā uz šo jūsu jautājumu par korupciju, bet bet tās ir tikai manas domas. Un tādēļ Kozi izstrādās metodiku iekšējai politikai, lai noteiktu, kāda veida noziegumiem jādod prioritāte, kas rada vislielākos apdraudējumus, un iespējams, ka korupcija būs viens no šiem noziedzības veidiem. Un patiesībā tas ir visai ticami, jo bieži vien tas ir saistīts ar organizēto noziedzību, un jūnijā Kozi sanāksmē apvienotās karalists delegācija piedāvāja Kozi padomāt par šo lietu, un mēs esam pieņēmuši praktisku sadarbību, lai cīnītos pret organizēto noziedzību. Un visas delegācijas, kas piedalījās jūnija sanāksmē, vienojās, ka par šo lietu ir rūpīgi jāpārdomā, jāpadomā un korupcija noteikti tiks skatīta organizētās noziedzības apkarošanas kontekstā. Un jūs runājāt arī par radikalizāciju, uh, Jūs uzskatāt, ka šis termins ir neatbilstošs un precīzi neapzīmē to, ko par ko mēs runājam. Mēs eh, jau domājam apkopot informāciju par individiem, par protestētājiem. Nu, protams, šīs jautājums ir ļoti jutīgs, bet godīgi mēs nevaram ierobežot izteiksmes brīvību informācijas apkopošana par protestētājiem, tas jau nemaz nav saistīts ar mūsu projektu, par ko jūs minējāt. Tas ir izveidots ar mērķi ļaut policijai noteikt un identificēt cilvēks varētu kļūt par radikāļiem, bet teikt, ka nav tādas lietas kā radikalizācija, tas būtu vienkārši noliegt acīm redzamo. nedrīkst ignorēt šāda fenomena klātesamību. Mums ir, protams, jābūt ļoti piesardzīgiem definējot šo fenomenu. Jā, ļoti ātri. Jā. Tas, ko es vēlos teikt, ir tas, ja cilvēks ir radikāls, tas nenozīmē, ka viņš apdraud drošību vai ka viņš varētu kļūt par teroristu. Es vēlos, lai šis vārds radikalizācija tiktu izņemts no mūsu vārdu krājumu. Tas ir ļoti maldinoši. Tas norāda, ka cilvēki, kas ir radikāli savos viedokļos, un neaizmirstiet, ka Itālijā ir radikāli partija, un tas liek domāt, ka radikāļi ir bīstami. Bet patiesībā jūs runājat par ekstrēmistiem, kas varētu būt teroristi vai noziedznieki. Tādēļ es vēlētos, lai tiktu izmantota precīzāka terminoloģija, jo radikalizācija šis vārds ir pārāk mulsinošs. Jā, es pilnībā piekrītu, es E, pat nezinu, vai ir pareizi teikt, ka protestanti netiktu pieskatīti, bet es esmu bijis dažās demonstrācijās, un tur cilvēki tika fotografēti un tā tālāk. Un par ko mēs arī runājām, ir datu bāzes, kur tiek apkopoti dati par cilvēkiem, kas iespējams radīs grūtības nākotnē. Nu, vismaz dažās dalībvalstīs ir šāds datu bāzes, bet, nu, tas nav īstenībā mūsu šīs dienas darba kārtībām. Uh, Paldies uh, visiem runātājiem, paldies visiem kolēģiem, kas bija ļoti disciplinēti un uh, aicināšu jūs atgriezties pulksten trijos, kad mēs uzklausīsim komisāru Guhtu, kurš mums uh, pastāstīs par viltošanas novēršanas tirzniecības līgumu. Paldies!